Good afternoon, ladies and gentlemen. May I... Sveicināti, dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. And again, may I ask you to... Vai es varētu lūgt pārtraukt sarunas un ieņemt vietas? Thank you very much. Lielas paldies! Dear ladies and gentlemen, I... Cienījamās dāmas, godātie kungi, sākam šodienas eh, komitejas eh, sanāksmi Eiropas parlamentā, un mums ir tas gods šodien organizēt eh, kopīgo sanāksmi ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Taču vēlos vispirms saskaņā ar ierasto procedūru paziņot par šīs dienas darba kārtību. Man būtu jautājums Regi komitejas locekļiem, vai būtu kādi ieteikumi EPP koordinātori lūdzu. Liels paldies! Ļoti labi, ka mēs pievērsīsimies uzreiz aktuāliem jautājumiem, taču es gribētu vispirms runāt par dabas katastrofām, kas skāra Anteļu salas un San Martēnu salu. Jautājums ir, vai mēs varētu par to diskutēt, vai varētu organizēt debats par to. Un tieši Spiraki kundze arī ieteica ja to, varbūt viņi varētu šo to piebilst un iekļaut darba runāšanas laiku tam. Paldies, Spiraki kundze, liels paldies. People to our Greek people. Es gribētu vaicāt, pielāgot darba kārtību, lai iekļautu tur arī jautājumus, kas eh, skar Grieķiju, un vai varētu arī līdz novembra beigām to izrunāt, jo ir svarīgi paust mūsu lidaritāti Grieķu tautai, lūdzot komisijai atvieglojumu no nacionālajiem, no nacionālajiem iemaksām kas ir saistīts ar šiem dabas katastrofām, ieviešot eh, grozījumu šajā regulā par eh, Eiropas solidaritātes fondu. Liels paldies eh, runātājiem. Es vēlos teikt, ka rīt no rīta pēc delegāciju pārstāstiem no Rumānijas un Bulgārijas pirms balsojuma mēs sadalīsim runas laiku, lai iepazīstinātu ar situāciju Grieķijā. Un es eh, augsti novērtētu nu, jūs līdzdalību šajā runas laikā, un otrkārt eh, koordinātoru sanāksmē jau esam iekļāvuši koordinātoru dosjē iespēju diskutēt par iespējamo motisko jautājumu par situāciju eh, Grieķijā pēc plūdiem. Vai mēs varētu pieņemt darba kārtību ar šiem komentāriem? Liels paldies! Iepriekšējā sanāksmes protokola pieņemšana no 9. un 10. oktobra ir pieņem, pieejami tiešsaistē šie dokumenti, kā ierasti. Aicinu, ja vien nav kādu iebildumu šīs sanāksmes laikā, tad um, apstiprinām. Nav nekādu komentāru. Un līdz ar to pievēršamies bez liekas kavēšanās mūsu šīs dienas galvenajai tēmai, kas ir starpparlamentārās komitejas sanāksme par uh, nākotnes kohēzijas politiku pēc 2020. gada iespējas, izaicinājumi un nākamie soļi. Godātie kolēģi, godātie draugi, dārgie Nacionālo parlamentu pārstāvji, laipni lūdzam visus Eiropas parlamentām Šodien visi esam pulcējušies eh, starp parlamentārajā sanāksmē, lai diskutētu par ļoti būtisku tēmu, kāda tad ir kohēzijas politikas nākotne un kā tā varētu izskatīties pēc mūsu pašreizējā finansējuma perioda beigām, proti 2020. gadā. Esam jau vairāk kārt eh, runājuši par šo jautājumu komitejā dažādos gadījumos. Esam arī sagatavojuši rezolūciju, uh, kas uh, orientēta uz uh, kohēzijas politikas jautājumiem pēc 2020. gada, kas balstās uz mūsu pašu iniciatīvu ziņojumu, ko sagatavojām šajā komitejā. Tur ir noteikts tas, ka sākotnē parlamenta nostāju pieņēma plānumā šī gada maijā, un šobrīd strādājam pie tā saucamā omnibus priekšlikuma par pašreizējā perioda vidustermiņa izvērtējumu. Krail kundze šodien nedaudz vēlāk eh, runās par šo jautājumu, un viņa ir regi referente. Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas laikā oktobrī arī tika laist klējā ziņojums, par kuru diskutējām kopā ar reģionālā attīstības eh, komisāri un Koteru komiteju. Un tagad uh, gatavosim arī mūsu pašu iniciatīvu ziņojumu par šo ļoti svarīgo jautājumu. Nākamgad konkrētais darbs sāksies pie nākamā šī finansējuma posma un strādāsim pie daudzgada finanšu schēmas. Mājā jau būs konkrētāki rezultāti sagaidāmi, kā mūs informēja Matingera kungs, komisārs atbildīgs par Eiropas Savienības budžetu. Uh, arī uh, iesaistīsies uh, šajās diskusijās un ceru, ka mums būs vairāk informācijas par to. Gribētu diskutēt uh, tātad par iespējām un izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā, kā arī aplūkot labākās prakses uh, piemērus no iepriekšējā budžeta perioda. Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, sagaidām ļoti auglīgas un jaukas diskusijas šodien. Vēlu veiksmīgas eh, un interesantas diskusijas. Pirms pievēršos runātājiem, vēlos uh, uh, iepazīstināt ar tehnisko informāciju. Ja vēlaties izteikties, lūdzu, aizpildiet runāšanas laika veidlapu un nododiet tos zāles uh, pārziņiem. Uh, cerams, ka visi var atrast šos dokumentus. Uh. Visiem būs vieglāk uh, saprast, kurš vēlas runāt, ja tiks ievērot šādu procedūru. Un turklāt mēs sekosim procedūrai, saskaņā ar kuru parlamentu politisko grupu koordinātori izteiksies vispirms, tad eh, Nacionālā parlamenta pārstāvja un tad pārējie klātesošie. Un tagad ļoti laipni aicinu Krecu kundzi, Eiropas eh, komisāri reģionālajās politikas jautājumos kā arī Igaunijas prezidentos atbildīgo ministru par kohēzijas politiku Jāku Ābu. Paldies par to, ka piekritāt diskutēt ar mums par kohēzijas politiku un ar to saistītajiem izaicinājumiem. Man ir liels prieks lūgt Eh, Krecu kundzi izteikties. Liels paldies priekšstādātāji, godātie deputāti, cienījumās deputāts, Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu deputāti. Liels paldies, ka esat mani aicinājuši uz šo sanākšu. Jums ir ļoti labi zināms, ka mums komisijā nacionāli parlamenti ir nozīmīgi, jo viņi pārskat mūsu politikas un tuvina tās saviem pilsoņiem. Es esmu pateicīga visiem deputātiem, jo jums ir ļoti labi zināms, ka, lai kur es dotos, es cenšos arī tikties ar Nacionālā parlamenta deputātiem, lai paskaidrotu viņiem komisijas prioritātes un uzturētu pastāvīgi caurskatām dialogu. Mūsu sanāksme šodien Eiropas demokrātijas namā ir izšķirīgs brīdis, īstais brīdis politiskam dialogam. Tas ir arī pareizais brīdis mūsu politikai, jo šeit apspriedīsim kohezijas politikas nākotni pēc 2020. gada. Mēs esam saņēmuši atzinumu no gandrīz visām dalībvalstīm par šīs politikas nākotni. Vēlos pateikties jums visiem, visiem nacionālajiem parlamentiem par jūsu darbu. Es tiešām esmu pateicīgi jums par to augstu vērtēju reģionu komitejas eh, darbu. Priekšsēdētājs kundze, jūs eh, ļoti centīgi strādājat, sagatavojot savus eh, atzinumus, un arī Vesvāls kundze ziņojums paredzēja ciešu iesaistu un arī augstu vērtēju Šnaideru kungu ziņojumu atzinumu tas, tā mums ir laba viela pārdomām un pamats mūsu darbam. Tātad liels paldies par jūsu darbu. Tātad, dāmas un kungi, kad mēs paraugāmies atpakaļ, tad mēs redzam, ka Eiropas projekts ir vispār pamatu vēl nebijušam uh, miera un aplējības periodam, taču ekonomiskā krīze, globalizācijas spied, izdarītais spiedziens, migrācijas, uh, krīze, ekonomiskā krīze ir izraisījuši atšķirības, eh, eh, nedrošība mūsu valstīs, kā to redzam pēdējā ziņojumā. Šīs sociāla teritoriālās atšķirības varbūt par risku eh, Eiropas Savienības pamatvērtību graušanā. Raugoties nākotnā, mana atbildu šo tendenci ir šāda kohēzijas politika. Kohēzijas politika, jo tā ir viskonkrētākā, visredzamākā Eiropas solidaritātes izpausme. Tā ir politika, kas nodrošina vienādas iespējas visiem pilsoņiem visos reģionos. Kā jau es teicu, komisija pagājuši mēnesi uh, publicēja septīto uh, iztiesības uh, vien, ziņojumu Eiropas Savienības Pirmkārt, konverģence ir Eiropas Savienības līmenī. Tas ir pamats nākotnes labvēlīgumam Eiropas Savienībā. Taču, diemžēl, ziņojumā paradoxālā kārdā, kārtā arī parādās, ka palielinās atšķirības starp centriem un perifēriju, lielākām pilsētām un mazākām mazpilsētām. Uh, Un tā tad ir liels atšķirības pašas eh, dalībās iekšēnē. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāturpina ieguldīt eh, reģionos. Un daudz varums dalībās arī tāpat uzskata. Pēc ziņām arī var spēt par to, ka eh, sociālā iekļautība, arī migrantu integrēšana, klimata pārmaiņas, enerģija, ilgspējīgs transports, pamat pakalpojumi kā veselība, izglītība, uh, Eh, infrastruktūra, pētniecība, novatorisms. Šajās jomās um, kohēzijas politikai ir bijusi īpaša loma un tā arī jābūt nākotnē. Mums ir jāpalīdz dalību valstīm, reģioniem būt izturīgākiem, uh, lai tie labāk spētu pielāgoties industrializācijai un globalizācijai. Tagad, dāmas un kungi, jautājums ir, kā to panākt? Kā mēs varam fokusēties uz taustāmiem rezultātiem? Uh, un atstājot noteikumus, kas mums ierobežo pie malas, kā mēs varētu padalī, padarīt šo politiku vienkāršāku labam guvējiem un elastīgāk tādu kā labam guvējiem draudzīgāk. Kas ir pareizais līdzsvars starp izmaiņām stabilitāte? Un es domāju, visāks ar vienu vārdu uzticēšanās. Uzticēšanās ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāvienkāršo radikāls eh, šīs politikas vienkāršošanas vārdā. Šī politika ne, nebija piedzīvojusi izmaiņas 25 gadu gaitē un dažkārt labumu guvējiem šī politika saistās ar murgiem. Tātad mums jāvienkāršo kontrols un pārvaldības sistēmu. Es domāju, tas ir pirmais solis, lai uh, veicinātu uzticēšanos starp institūcijām un uh, dalībvalsts varas iestādēm. Eh, laikā no 2014. līdz 2020. gadam paredzētais plānošanas periods, periods ir eh, sniedzis stabilitātes sajūtu, taču ir nepieciešams sniegt vieglumu sajūtu arī. Izmaksu vienkāršošana nav vienīgais risinājums. Var atbalstīt arī citu sistēmu, kur eh, komisija maksā, sniegt maksājumu par uh, iepriekš uh, izvirzīto pienākumu izpildi. Skaidrs, ka katrs reģions var saskarties ar uh, jauniem izaicinājumiem un pašreizējā sistēma uh, ir saistīta ar prioritātēm, kas tiek noteiktas uh, īstenošanas perioda sākumā, un pārāk daudz laika prasa programmas pielāgošana. Ir daudz gadiem, kad mums jārīkojas daudz ātrāk, piemēram, Valonijā, bija šis Caterpillar uzņēmuma gadījums, ka tūkstošiem darba ņēmēju kļuva par uh, bezdarbniekiem viens dienas laikā, vai arī runa par dabas katastrofām vai citām parādībām. Mums ir jāpanāk elastība mūsu programmā nākotnē. Manuprāt, uh, piešķīrumam ir jāparedz uh, lielāku elastību Eh, plānošanas perioda laikā. Ir jāparedz vienkāršot regulējošu pakotni, kur noteikumi, kas attiec uz struktūru fondiem, būtu tādi paši. Un noslēgumā vēlos uzsvērt, ka ir svarīga pārvaldība. Mums visiem zināms, ka sliktas kvalitātes valdība ir pašķērsle ekonomiskai attīstībai un samazina uh, investīcija apjomu. Šis nav ne pirmais brīdis, nedz arī pēdējā reize, kad es saku, ka man nauda vēl nenozīmē, viss mums jābūt spēcīgai administrīvai kapacitātei. Tāpēc es vēršos pie Nacionāla parlamenta pārstāvjiem. Jūsu zināšanas par to, kas notiek jūsu vēlēšana apgabalā, ir ļoti svarīgas. Jūsu rīcībā ir instrumenti un zināšanas, lai transponētu ES tiesību aktus savā dalību valstī. Un es domāju, jums ir izšķiroša loma, kad ir runa par administratīvās logas samazināšanu. Jūs arī esat īstie cilvēki savās valstīs, lai būtu mūsu parlamenta, eh, mūsu partneri, lai mēs varētu īstenot struktūrāls reformas. Tad, dāmas un kungi, noslēgumā vēlos uzsvērt, cik svarīgi mums sadarboties jāsāk ar to, lai katrs eh, es pilsons jūsu vēlēšana apgabalā zinātu, ko panāk kohēzijas politika uz vietas. Kopā ar komisāru Taisenu mūsu politikas ir īstajā vietā reģionā. Svarīgi ir, lai katrs darītu savu darbu, komisija, dalība valstis, eh, nacionālais parlaments, reģionālās un pašvaldību iestādes. Es nelūdzu, lai jūs slavētu Eiropas Savienību vienkārši Uh, dotai, tai piemēroto vietu, jo jānorāda skaidri, ka šis vai cits projekts ir finansēts ar ES līdzekļiem. Jo bieži vien pārāk ilgi ir uh, spēlētā spēle, ka viss, kas nāk no Briseles, ir uh, pilnīgi nepareizi un viss ir slikti. Manā valstī vēl pirms divām nedēļām es ieslēdzu televīziju un es redzēju lielu uh, šovu, kur bija rakstīts, ka uh, ir liels investīcijas programma, un 90% no šiem līdzekļiem bija nākuši no Eiropas Savienības, taču nebija nekur minēts, ka 90% apjoms ir tieši no Eiropas Savienības, un uh, tas bija apkaunojums, ka uh, Es kā komisāri to zinu, bet tas nekur nebija norādīts. Es vēlos, lai cits, cits tādas pieredzes nebūtu. Tā ir jāpalielina komunikācijas apjoms. Es biju, eh, es runāju pa telefonu ar komisāru Moitas universitātē Mančestē, kur mēs ieguldījām 150 miljonus eiro un nekur nav, eh, nav parādījies es karoks Un kad viņam, viņš uzdeva jautājumu, no kurienes nākuši šie līdzekļi 150 miljoni eiro, tad viņam teica, ka tas esot no domas. Tātad skaidri iestāsimies par kohēzijas politiku, sludināsim to, un mūsu kolēģi no Eiropas reģiona komitejas, es domāju, būs gandarīti sniegt sīkāku informāciju es ierosināju šī gada sākumā runāt par kohēzijas aliansu, un jūs tagad attīstāt šo domu tālāk. Un vēl vēlos jūs informēt, ka komisijas priekšstādātais Junkers pagājušas nedēļa sāka pārdomu grupu par subsidaritāti, un tajā darbojas Eiropas parlamenta deputāti, Nacionāla parlamenta deputāti un komitejas, reģionu komitejas pārstāvi. Tas nāk īstē brīdī, un tas ataino mūsu politiskā dialoga kodu. Tas mums palīdzēs identificēt, kā mūsu politika var padarīt uh, efektīvāka un kā tā var piešķirt pievienotā vērtība. Es mm, jums novēlu auglīgas diskusijas. Es varu sacīt, ka šī komiteja ir viena no labākajām. Tajā darbojas cilvēki, kam ir plašs zināšanas, kas darbojas uz vietas, kas zina, kas darbojas, kas nē. Un es domāju, ir ļoti svarīgi sadarboties Eiropas parlamentam, komisijai, nacionālajiem parlamentiem, un es esmu pateicīga, ka, jū, ka esmu jūsu viešņi. Paldies. Thank you, Paldies, komisārs kundze. Thank you for your interesting speech. Paldies par uh, svarīgo vēstījumu un par saturīgo runu. Es zinu, ka jums ir jādodas prom pēc neilga laika kaut kur uz Alpu pusi par Alpu stratēģiju mēs gan runāsim, bet uh, zinām, ka esat aizņemti. Paldies, ka esat ieradusies mūsu sanāksmē. Uh, Un es zinu, ka Fombreskas kungs paliks līdz pat sanāksmes beigām, tā kā no Eiropas komisijas pārstāvis mums būs, kas varēs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs, eh, kas ir, tiks adresēti tieši komisijai, un Fombreskas kungam došu vārdu vēlāk. Tagad man ir tas prieks eh, dot vārdu nākamajam eh, runātājam Jākam Ābam no Igaunijas, viņš ir Igaunijas publisko lietu ministrs, un eh, viņš pārstāvi Igaunijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Lūdzu, jā, kungs vārds jums. Sveicināti, cienījamā Mihailovs kundze, komisāra kungs, cienījamie parlamenta deputāti. Vispirms es vēlējos pateikties par uh, ielūgumu pieaicīt piedalīties šajā seminārā par kohēzijas politikas nākotni, un paldies par iespēju pārunāt mūsu turpmākos sāļu, soļus, izaicinājumus un problēmas. Ir svarīgi eh, tieši tagad runāt par šīm lietām, jo Komisija pašlaik strādā pie priekšlikuma par jauno daudzgadu finanšu plānu, un tas, protams, attiecas arī uz uh, kohēzijas politiku. Uh, Bet eh, pirms es ķeršos pie jautājuma būtības vēlos pateikties Mihālos kundzei un eh, Kretu eh, kundzei par lielisko sadarbību trialogu laikā. Mēs kopā esam paveikuši diezgan daudz runājot par uh, vispārīgo normu regulas grozīšanu. Tad, kad mēs paziņojam Igaunijas eh, prezidentūras prioritātes eh, šeit parlamentā, es jums sacīju, ka viens no mērķiem ir eh, virzīt uz priekšu diskusijas par kohēzijas politikas nākotni, īpaši uzsverot šīs politikas vienkāršošanu. Un mums to ir izdevies izdarīt. Mēs esam visdažādākajos līmeņos apsprieduši šo uh, tēmu un vispārējo lietu padomu pagājušajā nedēļā apsprieda galvenokārt tikai un vienīgi kohēdzijas politiku. Vispārējo lietu padome pulcējās, lai dot iespēju visām dalību valstīm paust viedokļus par kohēzijas politikas nākotni un izteikt savus priekšlikumus. Esmu priecīgs šodien par to runāt šajā sanāksmē ar jums. Iesākumā gribu teikt, ka kopā ar dalību valstīm mēs eh, pieņēmām padomus eh, secinājums eh, par sinerģijām kohēzijas politikā pēc 20, 2020. gada. Un padomu piekrīt idejai, ka dažādie Eiropas saimnības instrumentiem un programmām vienai, vienai otru ir jāpapildina. Un tieši tādēļ sinerģijas starp šīm dažādajām politikām ir jāizveido. Uh, normu harmonizācijas starp dažādiem instrumentiem arī ir uh, ļoti svarīgs solis. Augst līmeņa darba grupa par vienkāršošanu tieši par to runāja. Tā rezultāti saņēmējiem būs daudz vieglāk orientēties sarežģītajā Eiropas eh, fondu pasaulē. Pagājušajā nedēļā ministri, kas ir atbildīgi par kohēzijas politiku, koncentrējās uz septīto kohēzijas ziņojumu un nākošo daudzgadu finanšu plānu. Ar apmienēm var teikt, ka eh, šīs te diskusijas bija ļoti eh, atklātas, un pamatīgas. Ministri eh, atzina, ka šī politika ir svarīga, lai samazinātu attīstība, plaisas attīstībā, kā arī lai veicinātu konkurētspēju un uh, struktūrālo reformu um, realizāciju, bet tāpat laikā mēs nevaram uh, dusēt uz lauriem, uh, mums ir jāturpina darbs. Es eh, ar pārliecību varu sacīt, ka dalība valstis augstu vērtē kohēzijas politiku un padomi ir apņēmības pilna stipri vienkāršot normas, kas regulē dažādā uh, kohēzijas nolūkiem izmantojumā finansējuma izmantošanu. Tiem ir jābūt skaidriem, eh, vienkāršiem. Uh, un neapgrūtinošiem nākošajā finansēšanas periodā. Un tagad par iespējām un izaicinājumiem. Runā, eh, raugoties ziņojumā, septītajā ziņojumā reģiona dalībvalsts un Eiropas Savienība kopumā iegūst no kohēzijas politikas. Neskatoties uz to, joprojām ir reģiona Eiropā. Tieši tā, kā to sacīja komisāra Krecu, uh, joprojām ir tādi reģioni, kur ekonomiska attīstība joprojām atpaliek un ir ļoti augsts bezdarba līmenis. Um, bet mēs sastopamies ar jauniem izaicinājumiem. Mums ir jāstimulē inovācija un jāveicina izaugsme, jāpalielina nodarbinātība un jāstrādā pie jaunatnes nodarbinātības jautājumiem, kā arī pie nabadzības samazināšanas. Nav iemesla ticēt, ka kohēzijas politikai būtu jāpaliek nemainīgai vai kaut kādā veidā iz, izolētai no uh, mainīgās realitātes mums apkārt. Raugoties uz jaunajām, jauniem izaicinājumiem, mums ir nepieciešami integrēti risinājumi, kas aptver dažādus fondus un dažādas politikas. Kohēzijas politikai ir jābūt gan elastīgai, lai labāk varētu atbildēt uz patiesajām mūsu reģionu un valstu vajadzībām. Papildus elastībai mums ir jāgarantē arī politiskā stabilitāte, jo kohēzijas politika spēlē svarīgu lomu, tad, kad mēs runājam par ilgtermiņu reformām un struktūrālam reformām. Protams, ka kohēzijas politika nav brīnuma risinājums visām problēmām. Tā ir jābūt precīzi mērķētai, tā ir jābūt skaidri noteiktiem mērķiem. Un tikai tād mēs varēsim radīt eh, visa spēcīgāko ietekmi. Mums ir jā, pašiem jādefinē, kādu politiku mēs vēlamies un kādus rezultātus vēlamies sagaidīt. Un uz rezultātu eh, mērķētai pieeja ir jābūt mūsu galvenajam mērķim. Ir jābūt Eiropas Savienības pievienotajai vērtībai. Mums arī pilsoņiem jāprot demonstrēt tas, kā pilsoņi paši E, savos reģionos ir jau gūši labumu no kohēzijas finansējuma. Būtu ļoti grūti par zemu novērtēt pārobežu sadarbību kohēzijas jomā. Vairāk kā viena trešā daļa e, Eiropas iedzīvotāji dzīvo robežu reģionos, un šiem reģioniem ir milz potenciāls, tad, kad mēs runājam par pārobežu pakalpojumu sniegšanu un brīvu cilvēku un preču kustību. Pārobežu sadarbība ir vislabākais veids, kā rast risinājumus pārobežu problēmām. Vislabākais veids, kā dalīties pieredzē un palielināt konkurētspēju. Dārgie draugi, kohezijas politika ir pierādījusi, ka tā spēja sniegt pievienoto vērtību, īpaši ņemot vērā tās daudz gadu uh, cikla darbības pieredzi uh, un Eiropas eh, semestra sistēma, Eiropas pusgada sistēma. Uh, faktiski šīs investīcijas ir vienas no tām, kas visvairāk orientēs uz rezultātu. Uh, un šāda attīstība būtu jālolo un jāturpina attīstīt tālāk. Ar prieku var atzīmēt, ka arvien vairāk diskusijas notiek, eh, kā par eh, kohēzijas politikas nākotni, arvien vairāk notiek diskusijas. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies to izveidot tādā veidā, kas palīdzēs uh, palielinātu, pātrinātu mūsu valstu un reģionu attīstību un nāks par labu mūsu piloņi, pilsoņiem. Paldies, ka uzaicinājāt mani eh, un eh, pastāstīt, ko tad mēs īsti runājām vispārējo lietu padomē. Thank you, Mr. Paldies, Aba kungs, paldies par šo ārkārtīgi interesantu informāciju un par jūsu vēstījumiem. Tagad uh, eh, atvadīsimies no komisāras kundzes un turpināsim darbu. Um, now I, I uh, go to. Tagad pievērsīsimies nākamai mūsu šīs dienas debašu daļai, proti sāksim debatas. Mums ir pieci ļoti interesanti runātāji kas iepazīstinās ar atšķirīgām pieejām kohēzijas politikai, ar labajām praksēm un ar nākotnes vīziju. Šie pieci runātāji ir Ēriks Fan Breska, kas ir reģionālās un pilsētvidas politikas uh, ģenerāla direktorāta direktors un šobrīd gatavo kopā ar komisiju Um, turpmākos rīcību politikas priekšlikumus uh, periodam pēc 2020. gada. Un varam teikt, ka tas ir ļoti aktuāli mums šobrīd. Nākamā runātāja būs Ivelīna uh, Vasileva, kas ir um, um, vadītāja komitejai par vides un ūdens jautājumiem Bulgārijas uh, Nacionālajā asamblējā. Viņa mums uh, pastāstīs par Bulgārijas redzējumus kohēzijas politiku. Un pēc tam būs uh, Rovana Plamba, kas ir um, Rumānijas um, Eiropas lietu komitejas uh, kameras, uh, deputātu kameras vadītāja. Un no uh, 2019. gada pavasara būs arī prezidējošā valsts, līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai arī šī valsts iesaistītos neapšaubāmi mūsu nākamā finansējuma plānošanas e, darbos. Pēc viņas runās e, Mihāls Šneiders, kas ir e, dalībnieks reģionu komitejas loceklis un arī dzena kohēzijas politikas nākotne bez 2020. gada reģionu komitejas atzinuma ziņotājs. Un pēc viņa runās Konstance Krehla, kas ir Eiropas parlamenta un regi komitejas uh, locekli, kā arī grupas koordinātore, S&D grupas uh, koordinātore un uh, referente vienā no galvenajiem dokumentiem omnibus uh, jautājumam. Un tad vispirms vārds Ērikam un Breskam. Paldies! Uh, priekšsādātājs kundze. Esmu ļoti priecīgs eh, um, par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Protams, es neatkārtošu to, ko nu pat teica komisārs kundze, taču es uh, atsaukšos uz vairākiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi komisijai un kas ir nākotne pēc 2020. gada. Kā jau minējāt, Vēlākais nākamā gada vasarā komisija nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem, un tātad mums ir kādi 7-8 mēneši laika, lai pie tā strādātu. Vispirms struktūrālo reformu nozīme. Kad mēs raugāmies uz reģioniem, kas neattīstās tik ātri vai nav tik ļoti attīstījušies, mēs varam konstatēt, ka daudziem no tiem ir līdzīgas iezīmes, piemēram, biznesa nozare. Kad raugāmies uz mazāk attīstītiem reģioniem, varam redzēt, ka tur ir mazākas, mazāki uzņēmumi, mazāk uzņēmumu un uh, mazāk darbinieku un nav tie tik produktīvi šie uzņēmumi. Tas nozīmē to, ka cilvēki, kas vēlas uh, nodarboties ar uzņēmējdarbību, šajos reģionos saskars ar dažādiem šķēršļiem. Šādi nelabvēlīgi uzņēmējdarbības vidas apstākļi neapšaubāmi ir ne tikai tautsemniecības izaugsmes šķērslis, bet arī kohēzijas politikas uh, attīstības šķērslis. Šobrīd mēs investējam 70 miljonus uh, eiro inovācijās uh, uzņēmējdarbībā. Šādi investīcija veidi var uzlabot uh, uzņēmē uzņēmumu izveidi tikai tad, ja uzņēmumu izveidas eh, nosacījumi nav pārāk sarežģīti, ja izmaksas nav pārāk lielas, ja ir iespēja piekļūt šai uzņēmējdarbības vidē bez liekiem šķēršļiem. Runājot īsi, var teikt, ka šobrīd mēs komisijā apsveram to, kā tad mēs varētu nodrošināt pozitīvas iniciatīvas, lai īstenot šīs reformas, lai veicinātu uzņēmējdarbības vidi šajos reģionos, lai mēs neinvestētu tikai cilvēkos un uzņēmumos, bet arī tajā, lai pārvarētu administratīvo un regulatīvo slogu. Mēs par to šobrīd domājam, taču konkrētu risinājumu pagaidām mums nav. Otrkārt, ļoti svarīgi runāt par pārvaldības kvalitāti. Kāds tad ir viens no galvenajiem šķēršļiem izaugsmē? Tas ir trūkums efektīva menedžmenta trūkums, runājot par kohēzijas politikas pārvaldību. To mēs varam redzēt vairākos administratīvajos sektoros, kur tas negatīvi ietekmē ekonomisko attīstību. Runa ir par administratīvu efektivitāti, tiesu varas efektivitāti, korupcijas apkarošanu un līdzīgiem jautājumiem. Mums visiem ir skaidrs, ka mums ir jāuzlabo publiskā pārvaldība, institūciju darbība, lai veicinātu izaugsmu un lai labāk pārvaldītu finansējumu. Nākotnē mēs vēlamies likt lielu akcentu uz šo jautājumu, uz kapacitātes veicināšanu, uz publisko pārvaldības iestāžu modernizēšanu. Treškārt, mana komisāre jau minēja to, ka kohēzijas politikam, nā, kohēzijas politikas fokusam nākotnē vajadzētu ļoti koncentrēties uz sociālo iekļaušanu, uz klimata pārmaiņām un uz šādiem uz nākotni vērstiem izaicinājumiem. Ir ļoti svarīgi, lai runa nebūtu tikai par eh, politiku teorētiski, bet arī, lai praksē būtu redzami rezultāti. Un, protams, ka tas nerad ir sarežģīti. Mums ir jādomā par eh, vienkāršošanu, ir jāsaprot, ka agrāk jau mēs esam mēģinājuši to panākt, taču šoreiz tam ir jāizdodas. Turpmāk regulējumi būs īsāki, vienkāršāki, mazāk pārbaužu būs, mazāk auditu, mazāk ziņošanas. Pamat doma ir paļauties, cik vien tas ir iespējams uz nacionālajiem noteikumiem un normām. Uh, Kā jau komisārs kundze tu teici, tas nozīmē, ka nepieciešama uzticēšanās no visām pusēm, taču mēs darīsim visu iespējamo, lai to sasniegtu. Mēs zinām to, ka realitāte praksē ir ļoti atšķirīga un dažāda, un raudzīsimies, cik tālu tad mēs varam ar... iet tajā. Es domāju, ka varam teikt, ka komisijā ir vienprātība par to, ka mēs nevaram turpināt strādāt pašreizējā satvarā. Visbeidzot, politikas ietekme. Es šeit gribētu izcelt to, ka mēs vēlamies nākotnē vairāk koncentrēties uz inovatīvām finansējuma formām. Šeit es domāju par uh, atvirzīšanos nedaudz no grantiem, un drīzāk pārēj uz aizdevumiem un cita veida finanšu atbalstu. Šobrīd jau mēs uh, diskutējam par pakotni gan padomē, gan parlamentā, lai atvieglotu piekļuvi finanšu instrumentiem un to izmantojumu, taču mēs, protams, nevēlamies pilnībā atstāt novārtā grantus, jo ir jomas, kur tas ir vienīgais finansējuma veids, vienkārši tāpēc, ka šajās jomās netiek ražoti nekādi ienākumi. Līdz ar to šī sistēma būs jāsaglabā. Katrā ziņā ir ļoti svarīgi saprast eh, to, ka politika ir pirmā un tikai tad ir instrumenti. Tas nozīmē to, ka kohēzijas politika nevar un arī nebūs koncentrēta tikai uz uh, finansējumu un finansēšanas instrumentiem. Jautājums ir par to, vai mēs tik tiešām veicinām inovācijas MBU, vai mēs palielinām darba vietu skaitu, un tam, tā ir jābūt mērauklai, un nevis tam, ko citi instrumenti e, mērī, kā piemēram investīcija apjomi un tā tālāk. Kohēzijas politika nav par to. Uh, Mēs e, runājam par tirgiem, par reģioniem, līdz ar to politikai ir jābūt vienmēr pirmajam solim un pēc tam tā jāpielāgo instrumenti. Tagad mēs gan esam tādā situācijā, kur gandrīz 20 e, miljārdi eiro tiks e, īstenot, lai uh, koncentrētu uz finanšu instrumentiem un veicinātu kohēziju. Tas arī būtu viss. Paldies! Liels paldies! Es dzirdēju nu, troksni audiencei, kad jūs runājat par vienkāršošanu. Tas ir brīnišķīgs process. Mēs pavisam droši zinām, ka jebkāda vienkāršošana vispirms iziet cauri sarežģīšanas posmam. Taču es ceru, ka šoreiz mūsu centieni ar vienkāršošanas panākšanu būs veiksmīgi. Tagad man ir gods dot vārdu nākošajam runātājam. Es uzstāšos tad eh, bulgāriski. Paldies, priekšsēdētāji. saka Ivelīna Vasilieva. Godātie Nacionālo parlamentu pārstāve, komisijas pārstāve un e, Eiropas reģionu komitejas pārstāve, dāmas un kungi, paldies, ka man ir dot iespēju piedalīties šai svarīgajā fórumā, kā Bulgārijas Nacionāla parlamenta pārstāvē. Es tad jums sniegšu e, Bulgārijas pieredzi un skatījumu par kohēzijas politikas nākotnē pēc 2020. gadā. Tagad runāšu bulgāru valodā. Šogad Bulgārijā aprit desmit gadi kopš valsts iestājās Eiropas Savienībā. Uh, pavisam drīz būs mūsu pirmā prezidentūra Eiropa padomā. Desmit gadus pēc iestājas Bulgārijas pilsoņi ar vienu vispārliecinātākie eiro optimisti. Uh, Um, Nesana aptauja visā valstī liecina par to, ka 50% ES pilsoņi atbalstēja savinieku, 63% uzskata to par demokrātisku veidojumu un 52% eh, to uzskata par solidaritātes un aizsardzības savienību. Šī attieksme lielā mērā ir pateicoties kohēzijas politikai, kas ir Eiropas Savienības pamata politika. Debates par tās nākotni turpināsies, un eh, tās neapšaubīgi būs mūsu prezidentūras prioritātes. Mēs sagaidām, ka Eiropas komisija nāks klēr ar saviem priekšlikumiem par daudzgadu finanšu schēmu 2018. gadā. Un tās sāksies plašs apspriešanas process Raugoties nākotnē, mums arī jāskatās pagātnē. Es runāju par kohēzijas politiku, pamatoties uz manu personīgo pieredzi pašvaldībās un uh, biju atbalstītāji labam guvējam, un tagad arī esmu parlamenta deputāti. Mums ir nepārvērtējama pieredze ar operatīvu programmu videi 2007. līdz 2013. gadam. šī programma tika apšaubīta, uz gadu finansējums tika iesaldēts, bet tā, tā tomēr bija ļoti veiksmīgi. 15 ūdens atrīšanas iekārs tika uzstādīts 2600 km ūdens vada tīkls tika izveidots un 80 reģionālās uh, attīrīšanas uh, iekārtas tika uzstādīts. Operatīvo programmu rezultāti div, no 2007. līdz 2013. La, gada ir ļoti veiksmīgi. 80, 98% no programmas finansēm tika izmantot. Gandrīz 5 miljārdi eiro tika izmantot. Te rezultāts ir acīm redzams Bulgārijas pilsoņiem. Līdzekļu no es finansējumiem ir ļoti svarīgs valstī. Labumi ieguvi ir nepārprotami salīdzinot iegūtos mikroekonomiskos rezultātus, makroekonomiskos rezultātus. Un tāds hipotētiskais scenārijs, scenārijs, kad nav finansējuma no ES saskaņā ar ekonometrisko pētījumus, ka bez es finansējuma eksports samazinās par 2,6%. Pār par 3000 darba vietu tika izveidētas pa, pateicoties es finansējumu, un arī um, auga apjoms pieauga. Es investīcijas um, panāca to, ka Bulgārija tagad ir finansiāli stabila valsts. 2017. gadā IKP izaugs bija 4% zemes bezdarbs, 5%, 6,5% un 11% eh, pieaugums ienākumos, īpaši reālajā sektorā. 2014. un 2020. gada programmēšanas periodā liels uzsvars liks uz investīciju strateģisko dabu nozīmi. Eksante noteikumu ie, ievirš, ieviešana izvirzīja daudz reformas, kā priekšnesasi. Perioda sākumā bija aizkavēšanās, tāpēc, ka ēs likumdošanas pakotne bija aizkavējusies. Tā bija arī tāpēc, ka bija vajadzīga noteikuma laiks eh, pārvaldības iestāžu akreditācija. Tomēr Bulgārija ir septītā maksājumu uh, sarakstā saskaņā ar komisijas datiem. Tad kāda ir soļi pēc 2020. gada? Mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem Eiropas nākotne, Brexit, drošība, migrācija, klimata izmaiņas, digitālās sabiedrības attīstība. Taču mums ir jāturpina darbs pie, nacion, pie ekonomiskās izaugsmes, labklājības un Eiropas saimnība jākļūst par svarīgāko globālo spēlētāju. Mūsu galvenais veistījums ir jāturpina vienkāršo tiesību akts, jāpanāk elastība, specifiski rezultāti. Pirmkārt, mums ir jāturpina kohēzijas politikas ilgtermiņa investīciju raksturojums. Un kohēzijas politikai jāatbalsta viss ES reģionā, tā ir vien jābūt prioritātei ES budžetā pēc 2020. gada. Pateicoties šai politikai, tiek veicināta konverģence un struktūrālās problēmas. Uh, visos reģionos tiek risinātas. Liela nozīme ir laikam. Tāpēc likumdošanas um, ietvars ir jāsakoto saulaicīgi un izmaiņas ir jāīsteno pakāpeniski, lai tās neizraisītu aizkavējums. Bulgārija ir svarīgi virzīt debates uz investīciju ietekmes stiprināšanu vienotā tirgus interesēs. Tas nāk par labu donoriem un labu guvējiem. Eiropas finansējums ļauj attīstīt ne tikai mazās ekonomikas, bet arī donoru valstu ekonomikas. Katrs eiro, kas nāk no kohēzijas politikas un tiek ieguldīts mazāk attīstītā ekonomikā, atgriežas lielajā Rietuma Eiropas valsts ekonomikā. Kohēzijas politika sniedz savu ieguldījumu ekonomikas uh, attīstībā un izaugsmē Eiropas Savienībā. Mums mūsu uzmanība jāpārliek no uh, prasību izpildes un dokumentu sagatavošanas un noteik, uz noteikumu harmonizēšanu, vienkāršošanu un uz reāliem rezultātiem ievērojot labas finanses pārvaldības principus Eiropas struktūras un investīciju fondi ir viens no visvairāk uh, revidētajiem uh, instrument, finanšu instrumentiem. Bulgārija pārvaldības, eh, dalīts pārvaldības eh, princips ir nepārprotams. Tas īpaši attiec uz finansēm no kohezijas politikas. Ir jāizšķir atbildība, kāda ir dal Eiropas dalībvalstīm un kāda ir Eiropas komisija attiecībā uz programmēšanu, īstenošanu un pārbaudi, jeb kontroli. Ir jāapspriež jautājums par to, kā nošķirt dažādos fondus, eh, veicinot integrētās investīcijas pamatot uz nacionālajām un, un Eiropas stratēģiem. Mums arī nepieciešams atbilstošs elastības līmenis, lai atbildētu uz atbilstošajiem izaicinājumiem nacionālajā reģionā līmenī. Būtu jāspēj īstenot elastīgas programmu un instrumentu uh, kombinācijas, piemēram, apārs 2020 un cilvēku, jeb humanā resursa attīstības programmas. To viegli var panākt, harmonizējot noteikumu centralizētajām programmām un Eiropas struktūra un investīciju fondiem. Pirmā programmēšanas perioda laikā Bulgārija izveidoja pacēlu nacionālo kapacitāti darbam ar Eiropas instrume, instrumentē Džesika, Jaspers un Džeremija bija veiksmes stāsti. Tā ir pieredze, no kuras smelties iedvesmu. Pat vislabākajiem, pat vislabākie finanšu instrumenti nevar aizstāt grantus. Tiem ir jābūt kā papildinājumam un um, tikai tajās nozarēs, kur ir skaidrs tirgus nišas potenciāls. Kohēzijas politika stiprina dalību valstu atbildību un sniedz ieguldījumu administrācijas eh, modernizēšanā un iestāžu modernizēšanā. Tā tiek uh, eh, gūt zināšanas par labāku plānošanu, pārvaldību ar skaidriem mērķiem un rezultātiem. Bulgārija turpinās atbalstīt tematiskās koncentrēšanās principu, lai panāktu konkrēti strateģiskus mērķus. Es tāpat ceru, ka ex-ante priekšnoteikumi arī turpmāk tiks stiprināti pēc 2020. gada, taču bez sankcijām būtu jābūt arī iniciatīva. Dāmas un kungi! Bulgārijas parlamentā eh, ēkai galgalī ir eh, devīze vienoti stiprināt. Tāds ir mūsu augs. Es domāju, ka sadarbība panāk labs rezultāts. Es domāju, ka arī turpmāk mēs strādāsim kopā, īstenojot inteliģentu, visaptvarošu kohezijas politiku. Paldies par jūsu prezentāciju, un tagad man ir tas gods dot vārdu. Rovāna Plampkundzei. Viņa ir Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāja eh, deputātu palātā Rumānijas parlamentā. Jā, eh, Mihailova. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējamie parlamenta deputāti. Vispirms atļaujiet man paust pateicību par to, ka esat uzaicinājuši mani šodien uh, piedalīties šajās debatēs par šo ļoti svarīgo tēmu par kohēzijas politikas nākotni 20. gadam. Pēc 20. gada, pareizāk sakot, jo tā ir runa par mūsu nākotni, par Eiropas Savienības uh, nākotni, par Eiropas projektu nākotni un par mūsu visu nākotni kā Eiropiešiem. Šodien runāšu gan kā bijusi es eh, fondu ministre, gan kā Eiropas lietu eh, komitejas, eh, komisijas priekšsēdētāji Nacionālajā parlamentā. Uh, Un arī kā Rumānijas pārstāve, un uh, mēs būsim prezidējošā valsts 2019. Uh, 19. gadā. Nedaudz par iepriekšējo plānošanas e, periodu no 2007. līdz 2013. gadam. Rumānijai Šis laika posms bija pirmā pieredze Eiropas fondu pārvaldībā. Faktiski tas mums bija tāds mācīšanās laiks, kurā mēs, protams, pieļāvām kļūdas, bet tāpat laikā arī spējām dot ieguldījumu valsts attīstībā. Un, protams, ka šie projekti sniedza pievienoto vērtību. Kā piemēru varam eh, minēt, piemēram, FC fondus, Uh, katrs eiro, kas tika investēts, ei, e, radīja pieaugumu par 2,3 eiro, un absorpcijas e, kapacitāte pārsniedza 90%. Vienkāršošana un fokusēšanās uz rezultātiem, tas ir labi. Eksante e, nosacījumi um, un tas varbūt ir sarežģītāk nekā iepriekšējā periodā. Mums e, nokavējās visas īstenošanas aizsākšana, jo kavējās attiecīgo tiesību aktu pieņemšana. Plānošana ir grūtāka tad, kad ir jāsasniedz kaut kādas liekšņi, kas tiek pieņemti centrālajā līmenī un kas neņem investīciju un reģionu e, investīciju vajadzības vērā. Un es gribētu teikt, ka nav iespējams nodalīt šīs lietas. Mums ir vajadzīga spēcīga un mūsdienīga kohēzijas politika visiem Eiropas Savienības reģioniem. Uh, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, radītu jaunas darba vietas, taču šīm politikām ir jāsaglabā sava loma kā vissvarīgākajai ES eh, investīciju politikai. Tai jāpiedāvā integrēti risinājumi. Uh, Mm, kas atbilst vietējām, reģionālām, nacionālām prasībām, ņemot vērā eh, cilvēku vajadzības, neatkarīgi no pārstāvniecības eh, līmeņa, sasniedzot eh, izvirzītos mērķus Eiropas Savienībā. Un runājot par uh, kohēzijas politikas nākotni pēc 20. gada, mūsuprāt, šie aspekti, ko minēšu, būtu ņēmami vērā. Ja vispirms palielinot fondu izmantošanas efektivitāti. Lai gan es sastops ar jauniem izaicinājiem, kā piemēram migrantu krīze, robežu drošība un tā tālāk, mēs uzskatām, ka kohezijas politika ir jākoncentrējas uz reālajām vajadzībām, kas ir identificētas reģionu līmenī un eh, attiecīgiem piešķīrumiem ir jābūt atbilstošiem šīm vajadzībām. Tā mēs efektīvāk fondus varēsim izmantot. Eh, vieda pārēja no viena programmēšanas perioda uz otru. Katrā jaunā plānošanas periodā, protams, ir jaunas idejas, kas ir labas, bet ir arī jaunas problēmas un sarežģījumi. Eh, mēs veidojam jaunas kontrolas procedūras un normas Un visi šie noteikumi papildina nacionālās normas. Un tāpēc nākotnē vajadzētu domāt par to, ka vajadzētu saglabāt esošās struktūras. Vajadzētu saglabāt esošās eh, struktūras, nevis eh, sākt eh, katru jaunu plānošanas periodu aizsākt ar jaunu kontrolas sistēmu izveidi. Ir jāfinansē reālas vajadzības, kādas ir reģioniem dalībvalstīm. Es uzskatu, ka jāturpina eh, novirzīt naudu inovāciju MBU, zemai oglekļa ekonomikai, bet mēs nedrīkstam aizmirst aprits ekonomiku. Eh, reģioniem, eh, manuprāt, ir jāizstrādā savas investīcijas stratēģijas, kas lai tai varētu viss identificēt, kuras ir tās prioritātes, kuras ir jāfinansē no pieejamiem fondiem saicināt valstis un reģionu sākt identificēt vajadzības un pēc tam meklēt eh, piemērotāko finansēšanas avotu. Un tāpēc man šķiet, ka jebkurš slieksnis, kas noteikts ES līmenī, kā ESF eh, daļa, piemēram, uh, Nu, tur nevajadzētu būt tik tiešai sasaistei e, starp prioritātēm, jo jāņem vēlā, vērā reālās vajadzības reģionālā un valsts līmenī. Ir ļoti svarīgi e, atzīt, ka finanšu instrumenti ir svarīgi un svarīgi un e, ir to spēja e, celt valstu kapacitāti, un Rumānija uzskata, ka tas ir svarīgi, un ir svarīgi veidot peļņu nesošus projektus. Eh, kas gūs labumu no struktūra fondiem, bet mums nevajadzētu aizmirst arī par finansēšanu, kas balstās uz grāntiem. Sasaiste starp Eiropas pusgadu un Eiropas finansējumu. Nu, struktūrālām reformām ir jābūt kohēzijas politikas pamatā. Un Sasaiste starp Eiropas pusgadu un kohēzijas politiku ir jāsaklabā, taču valstīm veltītās rekomendācijas ir jāoptimizē, lai tās būtu vieglāk pārvaldāmas un lai tajās būtu iekļauti stimulu mehānismi, e, nevis e, sodi vai sankcijas, jo korektīviem pasākumiem nebūs e, nekāda labuma, tie nepalīdzēs ieviest reformas, kādas ir izstrādātas dalību valstīm. Un ir jābūt tādām rekomendācijām, kas tiešām ir būtisks kohēzijas politikai un ir saistīts ar investīciju satvaru. Tālāk ēlastība un vienkāršošana saņēmējiem. Rumānija atbalsta eh, priekšlikumu par to, ka ir jāsaskaņo regulējošais satvers visiem fondiem Uh, un vienkārši tātad jāsaskaņo uh, prasības līdzīga tipa projektiem. Tas, uh, protams, efektīvāk ļaus izmantot ES budžeta līdzekļus. Mēs atbalstām vienkāršošanu arī īstenošanas procesā. Ņemot vērā izaicinājums, ar ko sastopas iestādes un saņēmēji, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams labāk panākt labāku līdzsvaru starp um, vienkāršošanas mērķiem, drošību un izpildi. Tāpēc eh, jābūt tādām regulām, kas, piemēram, runā par tematisko koncentrāciju, eksante nosacījumiem, indikātoru izveidi un tā tālāk. Bez tam, kas attiecas uz elastību, mēs domājam, ka kohēzijas politika var elastīgāk atbildēt uz jauniem izaicinājumiem reālā laikā, bet tas nedrīkst ietekmēt strateģisko virzību un uh, plānošanas dokumentus, kas ir ar daudzgadu perspektīvu. Risinājums varētu būt noteikta rezerve neparedzētiem izdevumiem, uh, balstoties uz tematiskās koncentrācijas normu un ESIF, uh, atbilstoši ESIF noteikumiem. Uh, prioritāte jāsniedz eh, attiecīgu fondu izveidošanai arī nacionālajā eh, līmenī un reģionālajā līmenī, eh, lai tiešām panāktu reālu konverģenci un izlīdzsvarotu dalību valstu situāciju gan reģionos, gan Eiropā kopumā. Un runājot par uzticēšanos, īstenojot uh, kohēzijas politiku, lai šai uzticībai būtu jābūt pamatā, veidojot eh, šādu sadarbības atmosfēru, sākot jau no politikas izstrādes līdz pat politikas iztenošanai, lai izvairītos no pārmērīgas eh, regulēšanās un dažādu auditu un kontroļu pārklāšanās un atkārtošanos vieniem un tiem pašiem finansējumu saņēmējiem. Īstenošanas periods. Protams, ir dažādi viedokļi par īstenošanas periodu. Daži saka, ka septiņi gadi būtu labi, citi saka pieci, citi saka pieci plus pieci. Nu, būtu labi, e, ja mēs spētu vienkāršot normas no pirmās dienas e, attiecīgajā periodā, lai mēs varētu uh, paredzēt nākošo finanšu plānošanas periodu pēc 20. gada. Mēs dot priekšroku septiņu gadu periodam, jo tas ļautu saglabāt budžeta strateģisko raksturu, un tad tas būtu paredzams eh, rīks, kas varētu sasniegt ilgtermiņu un eh, vidustermiņa mērķus. Vispēcot, gribu teikt, ka Rumānija koordinēsies ar Bulgāriju un Austrijas prezidentūram un cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu un komisiju lai uh, atbalstītu kohēzijas politikas regulu saulaicīgu pieņemšanu līdz vēlēšanām 2019. gadā, kas būs noteikti ļoti liels izaicinājums. Vēlētos uzsvērt, ka mums ir jāveic viss nepieciešamais, lai padarītu kohēzijas politiku par galveno instrumentu, konsolidējot Eiropas uh, budžetu eiroskepticisma kontekstā. Paldies par uzmanību. Thank you, Ms. Plump. Paldies. Pamas kundze. Tagad došu vārdu Šneiderkungam, kas ir reģiona komitejas loceklis un arī autors atzinumam par kohēzijas politikas nākotni pēc 2020. gada. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt eh, mani uz šo sanāksmi. Es to ļoti augstu vērtēju un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, šodien kopā ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem tiekamies un uh, Eh, tuvākos divus gadus mums um, vajadzēs eh, tiešām strādāt kopā un spēlēt daudz svarīgāku um, lomu. Es strādāju pie ziņojuma un mēs pabeidzām ziņojumu šā gada maijā. Un no visiem reģionu komitejas locekļiem tikai viens bal balsoja pret. Tātad faktiski tas ir visas, visu Eiropas reģionu viedoklis, teikt jā, kohēzijas politikai. Uh, Un eh, pieminot šo te ziņojumu, nu, es varbūt negribētu atkārtoties, jo faktiski es ļoti lielā mērā atbalstu visu to, kas šeit izskanēja. Un es tiešām ļoti par to priecājos, kā es neesmu nonācis pretrunā ar to, ko jūs eh, nu pat teicāt. Uh, Vispirms es gribētu teikt, ka kā mēs uzlūkojam kohēzijas politiku nevis kā kaut kādu dāvanu uh, dalību valstīm un reģioniem, bet tas ir pienākums, kas izriet no Lisabonas uh, līguma. Un uh, tā ir, te ir uh, runa par to, ka ir jāstiprina kopdarbs uh, sociālajā, ekonomiskās attīstības jomā un tādēļ arī ir izveidot kohēzijas politiku. Un mm, galu galā, eh, nu, protams, lasot dažādus eh, kohēzijas ziņojumus, eh, to ir veseli septiņi, mēs arī varam rast daudzas atbildes, un tas arī liecina par to, cik svarīgi ir kohēzijas politika. No otras puses, šī kohēzijas politika tāda, kā tā šodien nav perfekta. Protams, ir liela nepieciešamība veikt uzlabojums tīri no tehniskā viedokļa, tehniskās detaļās neiegrimšu, bet gribu pasvītro, uh, ka uh, ir jāuzlabo arī efektivitāte. Un, uh, ko uh, uzsvēra iepriekšējā runātāja, svarīgi ir vienkāršot šo te um, um politiku, un paldies iepriekšējā runātāja par to, ka jūs to minējāt. Es uh, pirms gatavot ziņojumu um, uh, Es jau toreiz minēju, ka e, nākotnes svarīgākais jautājums ir vienkāršošana. Nu, tā tad ir ļoti daudz atbalsta tam. No vienas puses tas ir labi, ka man tik daudz atbalsta, no otras puses tas vienkārši eh, norāda uz to, ka faktiski mēs neesam šo vienkāršošanu panākuši un problēma ir saglabājusies. Un e, mēs vēlētos to izdarīt, nu, pareizā veidā. Un, ja mēs e, gribētu teikt, ka pašlaik mēs e, aplūkojam e, tātad šādu proporcionālu līdzekļu sadalīšanu. Nu, līdzekļu sadalījums, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un svarīgs tas ir arī reģionu komiteja. Jā, mums ir vajadzīgi uzlabojumi Un ir nepieciešams arī modernizēt kohēzijas politiku, jo eh, reģioniem un valstīm ir eh, nu, tas eh, vēstījums no viņiem, ja, ka um, pārmērīgi uzlabojumi, ar tiem ir jābūt uzmanīgiem, tie nedrīkst pārmērīgi pārslogot um, attiecīgās iestādes, kam ar to jāstrādā. Eh, piemēram, tad, kad mēs sākām iepriekšējo programmu, eh, tad eh, faktiski iestādes un arī saņēmēji bija pārmērīgi pārslogot ar jaunaju, jauno regulējumu un izmaiņām. Skaidrs, ka programmām ir jāpaliek pieejamām visiem reģionam, un to jūs arī ļoti skaidri sacījāt. Uh, kohēzijas politikai ir vajadzīga, vajadzīgs šis te akceptējums no visiem reģioniem, jo tam ir gan sociāli, gan ekonomiski pamati un, un e, pamatojums. Bet e, mēs domājam, ka pati arhitektūra nebūtu jāmaina. E, pašreizējā arhitektūra, kas ir ļoti daudz šķautināina, pašlaik ir laba, bet Šeit mm, mēs runājam par tā saucamajiem attīstības klubiem un sadalījumu pa reģioniem tieši šādā pašā veidā, un tāpēc būtu ļoti svarīgi, lai mēs eh, vienotos par šiem kategorijām. Tad mēs arī runājam par jautājumu, mm, kādi eh, būtu ierobežojušie kritēriji nākotnē. Ne Eh, tātad, eh, tātad iedzīvotāju skaits varētu būt viens, eh, bet ir arī citi faktori, kas ir svarīgi, lai noteiktu reģiona statusu vai kategoriju. Ja mēs gribam iet kādu soli dziļāk, tā tad konkrētāk ir jāņem vērā dažādi indikātori, Un iespējams, ka mums attiecīgi piemērot indikatori eh, būs jānosaka vēl papildus. Tālāk par struktūru fondiem runājot eh, un to sadali, eh, sadalījumu kā centrāliem finansēšanas instrumentiem Eiropas Savienībā. Es gribu uh, sacīt, ka mums nevajadzētu veidot šeit nekādas pretrunīgus risinājumus par to, uh, Kas tad ir jāstiprina? Jāstiprina ir sadarbība un sinerģija starp šiem atšķirīgajām uh, metodēm, kā tiek sadalīti Eiropas Savienības budžeta līdzekļi, un uh, da, daži no tiem būtu jāuzlabo. Un mēs arī uzskatām, ka. Mm, par šo te līdzekļu sadalījumu runājot eh, par Eiropas fondiem visumā, ir jāuzlabo elastība, ir jābūt lielākai elastībai, to minēja arī um, komisāre. Mums ir uh, jādod reģionim lielāka brīvība izlemt, kas tieši viņu reģiona attīstībai ir tas svarīgākais. Tas nevajadzētu būt jālēm eh, centrālajā līmenī, bet Tāpat laikā es gribu uh, ar šādu aicinājumu vērsties ne tikai pie Eiropas Savienības, bet arī pie dalību valstīm. Un uh, tur tā kā vajadzētu tā drusku skatīties, uh, kuram tad, nu kurā vietā par ko ir piekritība. Tad runājot par nosacījumiem, par kondicionalitāti. Te reģioni ir viensprāts par to, ka kondicionalitāte un kohēzijas politika nesadara kopā. Uh, jo šie te līdzekļi ir jāizdara, eh, no, eh, jāizdala pēc tādiem kritērijiem, kādi ir pašiem šiem eh, fondiem, kā tādiem sociālie, ekonomiskie, teritoriāli. Tie tā tad ir kritēriji, kas nosaka šīs te vajadzības. Nedrīkst izmanto kritērijus, kas ir ārpus šīm te trīs minētajām jomām. Citādi mēs padarām šo politiku par tādu, kam cilvēki vairs neusticēsies. Tādēļ mēs kritiski izturamies pret kondicionalitāti. Kas attiecas uz struktūru fondu uzlabošanu un intensificēšanu un arī labāku uh, izmantošanu, kas attiec uz uh, nepieciešamību kaut ko uzlabot. Nu, katrā gadījumā mums um, reģioni ir jāiesaista šajās diskusijās par Eiropas pusgadu. Uh, un lai uh, mazāk būtu šo valstīm domāto rekomendāciju uh, katru gadu attiecībā uz programmu realizāciju. Nu, vēl kāda svarīga lieta. Es arī priecājos par to, ka šodien, šodien notiek šī sanāksme, un tāpēc es gribētu uh, lūgt, lai tas nav, eh, lai šī nebūtu pēdējā reize. Nu, 20. gadā sāksies jauns periods, un nākamajā gadā droši vien komisija nāks klajā ar priešlikumiem par jauno daudzgadu finanšu schēmu, eh, un eh, tur tātad arī dalība valsts sāks iesaistīties un nacionālajie parlamenti, un mums visiem kopā vajadzēs tā teikt izlemt. Un kad es saku mēs, uh, Tad es domāju arī reģionus, ka mums vajag turēties kopā, strādāt kopā. Un tad mēs varēsim lielāk drošību skatīties nākotnē. Reģionu komitējā maijā mm, mēs esam paziņojuši par pa izveidošu organizāciju. Uh, kas ir kohēzijas alianse eh, tieši kohēzijas politikas nākotnes aizstāvēšanai. Un kā parlaments, kā valdības un tā tālāk, visur, kur mēs varam sniegt savu ieguldījumu, mēs to sniegsim. Šis ir hashtags, eh, tā tad, eh, tā tad to var izmantot Twitterī, Cohesion Alliance, jūs varat atrast mūsu un jūs redzēsiet, ka mums ir daudz sekotāju tūkstoši Un eh, es domāju, ka būtu jāņem vērā arī ieraksti Twitterī eh, mūsu nālākajās diskusijās. Paldies un paldies par ielūgumu. Ceru, ka mēs. Paldies. Es domāju, ka mēs eh, varēsim aizvien vairāk un vairāk gūt atbalstu šai politikai un arī par turnājām reģionu un pilsētu. Nedēļā tas bija lielisks pasākums un reģionu komitejas iniciatīva. Liels paldies par jūsu komentāriem, un tagad došu vārdu nākamajai runātājai Krēls kundzei, kas uh, ir uh, regi komitejas uh, locekle un viena no dažu svarīgāko atzinumu autore. Liels paldies priekšsēdētāji! Nav skaidrs, ka mēs runāsim par eh, nākotnes eh, politiku, eh, kohezijas politiku. Un mēs jau daudz mēnešus parlamentā esam diskutējuši par kohēzijas politikas nākotni, un jūs, jums dēļ zināt, kā parlaments pats par sevi saprotams, uzskata, ka kohēzijas politikai ir jābūt tādai, kurā uh, pied, var piedalīties visi reģioni, gan mazāk attīstīti, gan labāk attīstīti, gan tie, kas atrodas tā saucamajā pārejas posmā. Jo ir jābūt drošībai par to, ka kohēzijas politika ir ne tikai uh, investīcija instruments visai Eiropas Savienībai, bet arī solidaritātes demonstrācija mūsu reģioniem. Uh, šajā Eiropas Savienībā. Un tieši tā kā iepriekšējā um, runātāja sacīja, uh, mums ir jānodrošina pietiekoši daudz līdzekļu, ko sadalīt, un tos gribētu pavisam skaidri pateikt. Nevar Eiropas Savienība no vienas uh, puses zaudējot uh, lielākos neto maksātotājus, no otras puses uh, risinot tādus svarīgus jautājumus kā klimata pārmaiņas, kā bēgļu vilnis, kā jaunā aizsardzības un drošības politika bez uh, dalī, tā, ka dalība valstis būs gatavas uh, nes savu pienesumu Eiropas Savienības budžetām vai arī eh, neakceptēs pašu līdzekļu iegūšanas sistēmu. Pretējā uh, gadījumā, uh, tādā gadījumā mums nebūs kaut kas jāizdod piecas reizes, lai iegūtu vienu reizi. Uh, bet ir svarīgi gan, lai eh, par katru izdotu vienu eiro no Eiropas Savienības budžeta, mēs saņemtu uh, iegūmu piecu vai četru eiro apmērā. Un tieši to es gribu sacīt nacionālajiem parlamentiem. Mums kopā ir jācīnās par to arī nacionālajos parlamentos, lai dalību valstis uh, šo pienākumu uh, cēliem vārdiem neatprunātu tikai uh, svētdienas diskusijās ar uh, Mm, tiem, kas viņus klausās, bet eh, tas būtu, būtu jāpārliecina finanšu un e, ekonomikas ministri par to, ka šis pienesums no dalību valstīm ir nepieciešams. Un tieši par to es šeit arī gribētu runāt ar nacionāliem e, parlamentiem. Princips ir tāds, ka uh, Eh, mēs visu kohēzijas politikas kārtību negribam kaut kā neprātīgā apjomā mainīt, kad pēc katriem septiņiem gadiem eh, valsts pārvaldēm, reģionu pārvaldēm ir jāsāk viss no gala, jāmācās pilnīgi no sākuma, arī saņēmējiem jāmācās no sākuma. Bet mēs gribētu eh, saglabāt sistēmu, gan to cenšoties vienkāršot Un eh, pirms eh, manis eh, runātāja teica, ka omnibus ir vērsts uz vienkāršošanu. Es ceru, ka mēs šodien pamatos, nu, trialogā nākamajā varēsim pie tā nonākt jo pēdējais solis ir jāspēr dalību valstīm, bet, ja es to īsti pareizi esmu sapratusi, tad, e, nu, parādās jau tādas e, pozitīvas e, zīmes, ka mēs varētu panākt pie pozitīva rezultāta. Bet būtībā ir svarīgi spērt šo soli vienkāršošanas virzienā. Tad, kad es domāju par vienkāršu par to, ka mums ir vienotā, vienotā audita sistēma, ko mēs gribam izveidot, vienotā maksājuma sistēma. Nu, tas ir solis šajā virzienā. Jā, protams, ka šajā omnibus procedūrā ir arī tā saucamā viz, eh, redzamības vai atpazīstamības eh, pakotne. Un eh, par to jau eh, minēja viena no run, ah, komisāri, ka, piemēram, Manchesteras universitātē neviens nevarēja atbildēt, no kurienes nākuši līdzekļi projektu realizācijai. Eh, un, ja jau Eiropas Savienība tik daudz dara, kāpēc tā tik maz runā par šīm lietām? par to ir vienmēr jārunā skaņā balsī, par to, ka mēs esam uh, kaut ko labu izdarījuši. Uz mums tikai skatās kā uz birokrātiem, kas tikai ar vien vairāk un vairāk rauš un rauš un ar vien dārgāk izmaksā, bet mums ir vienreiz skaļi eh, un spēcīgi jāatbalsta to labo darbu, uh, reklāmu, ko mēs paveicam, un tieši par to savā ziņā arī runās omnibus, un mēs ceram, ka par to izdosies panākt uh, Eh, kompromisu. Mēs, protams, esam pāri finanšu instrumentiem, bet mums ir vajadzīga kohēzijas politika, eh, kura ir eh, attiecīgi eh, tāda, uz kuru var paļauties. Jo, ja es, piemēram, vēlos ieguldīt kaut kādā eh, pētniecības politikā, un tad mēs kaut kādus kredītus piesaistām, nē, mums vienkārši ir jārada stimuli, lai attiecīgi zinātnieki strādātu pie tā, ka viņi izvirzītu noteiktus mērķus un meklētu risinājumus, teiksim, klimata aizsardzības politikā. Uh, Nu, liek, lūk, to es uh, gribētu atkārtot, ka parlaments iestājas par šādām lietām. Tad mēs, piemēram, varētu iedomāties, ka digitalizācija nākotnē uh, pilnīgi skaidrs kļūs ar vien svarīgāks uh, jautājums nekā tas varbūt ir šobrīd, bet turpmākajos mēnešos un nedēļās mums ir, būs iespēja par to vēl izdiskutēt, bet no kādas lietas ir jāuzmanās. Uh, kohēzijas politika, un arī nākotnē tai tādai nevajadzētu būt, tai nevajadzētu plāksterim priekš visa, kas kaut kur, kaut kā ir eh, nelabs noticis Eiropas eh, Savienībā. Eh, dabas katastrofām ir solidaritātes fonds. Uh, nu, kaut kādām um, drastiskām eh, strādnieku dājošu atlaišanās slēdzot uzņēmums, mums ir globalizācijas pielāgošanās fonds. <clears throat> Mums tiešām ir jāskatās, lai līdzekļu uh, pietiktu reģionos un jāstāsta, lai tiešām reģionālā, ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija notiktu. Nevis eh, jācenšas aizlāpīt eh, absolūti viss, kas pasaulē uh, slikts atrodams. Un noslēgumā es gribētu nedaudz runāt par kondicionalitātēm, par nosacījumiem. Parlaments pēdējos. Nu, šajā uh, kohēzijas politikas posmā, nu, nav vienojies par to, ka eh, šeit ir jābūt makroekonomiskai konsistencijai eh, tātad šie nosacījumi kondicionalitātei. Un es runāju vāciski, un padome ir tā, ka šī makroekonomiskā kondicionalitāte, tāda kāda mums tā ir šodien, uh, Eh, mēs varam teikt, ka tas nedarbos. Un tāpēc vajadzētu pārdomāt, vai tiešām īstenībā ir jēga kaut kādu šāda veida kondicionalitāti ieviest, vai nav saprātīgāk paraudzīties, kas mums ir vajadzīgs, ko mēs gribam eh, tā tad noteikt kā nosacījumu lai mēs runātu par visu uh, budžetu, nevis uh, sodīt uh, kaut reģionus par nacionālo valdību kļūdām. Tā kā mums vajadzētu rast iespējas, kas uh, nākotnes Eiropas Savienības politikā uh, pa, tiešā parādītu uh, precīzāk politikas ietekmi. Tālāk runājot par uh, kalendāro grafiku, par uh, laika plānošanu, esam gatavi nākušajām Eiropas vēlēšanām. Mēs esam gatavi iet, uh, nu, tik tālu kohēzijas politikas uh, trialogos, tik tālu, lai nonāktu pie kaut kāda risinājuma. Un, nu, te nav runa par kaut kādiem astoņiem, deviņiem mēnešiem, kad ir jānonāk pie jaunas uh, direktīvas, piemēram, jāvienojas par galīgo uh, risinājumu līdz, 2000, par, die, līdz 2020. gada beigās. Uh, mums nav laika tik daudz, un tam visam ir jānotiek uh, nākošajā gadā. Piemēram, lēmumi uh, par kohēzijas politiku jāpieņem uh, paralēli ar lēmumiem par daudzgad finanšu schēmu. Uh, Un tādā veidā mēs patiešām varēsim būt gatavi uz 2021. Eh, gada sākumu, lai uh, reģioni un dalībvalstis varētu jau ķerties pīšas eh, politikas realizācijas. Bet mums ir arī jāspēj aptvert. ka pasaules mērogā, skatoties uz visu, kas notiek pasaulē, jāsaka, ka, nu, nevajag iedomāties, ka kāds no reģioniem ir kaut kāda pasaules nāba. Reģioniem ir vajadzīga kohēzijas politika, bet Eiropas Savienība savukārt nevar eksistēt bez dalībvalstīm un bez to, vai drīzāk mūsu reģioniem. Uh, Un faktiski šoreiz mums eh, nosakot programmām, projektiem attiecīgos eh, tiesību rāmjus ar daudzgadu finanšu eh, schēmu, tad ja mēs, mums tas neizdosies, mēs riskējam ar to, ka cilvēki vairs neusticēsies demokrātijai, Eiropas Savienībai, kohēzijas politikai, un pie tā mēs negribētu nonākt nākušā gada sākumā. Paldies! Thank you, thank you, Mrs. Krell. I would like to thank. Paldies! Es gribētu pateikties visiem runātājiem, kas uzstājās šodien par ļoti interesantajām uzrunām un ne tikai par saturisko pusi, bet arī par eh, disciplīnu, par to, ka ievērojāt laiku. Tas ir nu dien neparasti mūsu diskusijām un liels jums paldies par to. Tagad pievērsīsimies eh, nākamajai daļai, kas ir atvērtās debatas, eh, kurā gan regi komitejas locekļi, gan arī valstu parlamentu pārstāvji varēs paust savu redzējumu par tēmu, proti kohēzijas politikas nākotni. Uh, pieteikušies 20 runātāji. Tas nozīmē to, ka katram no viņiem būs 3 minūtes, lai izteiktos. Es ļoti lūdzu ievērot runas laiku, ja mēs vēlamies dot iespēju runāt visiem, kas ir pieteikušies. Jau 21 cilvēks. Nu, viena minūte tad tikai jums būs. Lies paldies! Un vispirms došu vārdu politisko grupu koordinatoriem un Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Pēc tam sāks sistēma būs tāda - koordinators, divi nacionālie pārstāvji, un tad atkal koordinators un atkal divi nacionālo parlamentu pārstāvji. Uh, pirmais runātājs uh, - trīs minūtes. Uh, mēģināšu papildināt šīs debatas, jo pateikts jau ir ļoti daudz. Uzklausot visus runātājus, es domāju, ka mēs varam teikt, ka runa ir par politikas modernizēšanu, nevis revolūciju, bet modernizēšanu. Varam dažreiz uh, paveikt labāk, ieguldot mazāk līdzekļu. Nav jau runa par to, ka vajag vairāk un vairāk un vairāk. Uh, ļoti bieži dalībvalstis nemaz visu neiztērē. Tātad nav runa par kvantitāti, runa ir par kvalitāti. Ļoti bieži ir arī divkāršojies administratīvais sloks. Runāsim par to, nerunāsim tikai par to, ko ieguldām, bet to, kas nāk ārā, kādi ir rezultāti. Un tālāk par elastību. Jā, ir jābūt pielāgotiem šiem atbalstiem. Vienosimies par to, kā teica Krēls kundze, ir jāsaprot, ka te runa ir par daudz līmeņu pārvaldību. Un ir tādēļ ļoti skaidri jāorganizē šī sadarbība starp uh, līdzekļa, līdzekļu došanu un saņēmējiem. Mēs sapratām no komisārs vēstījuma, ka komunikācija nav pietiekamā līmenī. Nu tad kādā pasaulē mēs dzīvojam, kur mēs atrodamies? Mēs taču esam Eiropā, ja nav informācijas par to, ka uh, atbalsts nāko Eiropas Savienības, nu tad kas notiek? Un Brexit ir viens no piemēriem, kas liecina par to, ka mēs nespējam noskaņot uh, cilvēkus uh, pozitīvi bez šāda komunikatīva vēstījuma. Tādēļ ir nepieciešams skaidri par to vienoties. Strādājam tagad uh, pie jaunā omnibus. Nu, es pārāk uh, daudz par to nerunāšu. Uh, EPP grupa nākus klajā ar šo priekšlikumu. Mums ir jāiesaista cilvēki, jāiesaista pilsoņi, ir jāizveido partnerība. Ir tik daudz dažādu labu piemēru, un, ar kuriem varam dalīties. Ne tikai par to, kā mēs terējam naudu, bet pēc tam, kad projekts ir noslēdzies, vairākus gadus vēlāk, mēs varam konstatēt uzlabojumus tehnoloģiskajā ziņā, veselības aprūpas jomā un citur. Mēs runājam ne tikai par naudu kā tādu, bet par struktūrālajiem efektiem. Mēs to neesam pietiekami daudz darījuši, jo ļoti bieži tiek uzskatīts, ka cilvēki jau sapratīs, uh, uh, no kurienes nāk uh, šis pozitīvais ieguldījums un sekos automātiski šīm idejām, bet tas tā nenotiek ir nepieciešams arī vidustermiņa izvērtējums. Runāsim par to, kā mēs varam tā organizēt šo darbu. Ja mēs 5% e, atliekam, piemēram, līdz 19. gadam, tas saucamais fast track, valstis, kuras ir izterējušas naudu un pierādījušas rezultātus, e, tām vajadzētu piekļūt jau 19. gadā šim finansējumam. Kāpēc gaidīt līdz 20. gadam? Ir valstis, kuras vēl visu ir saglabājušas eh, portfeļos 21., 22. gadam, 23. Kādēļ šī valstīm būtu vajadzīga jauna nauda, ja tā vēl nav iztērējušas eh, iepriekšējos līdzekļus? Vajadzētu uh, apņemties, eh, rīkoties nekavējoties. Nav normāli, ka jāgaida trīs gadi, ka trīs gadi tiek zaudēti. Atsevišķos valstīs mums ir vajadzīga modernāka pieeja, modernāka pieeja var eksante nosacījumiem. Manuprāt, jābūt pozitīvam impulsam, kas veicinātu struktūrālas pārmaiņas. Kā jau teica Fan Breska kungs, Es eh, esmu drošs, ka vicepriekšsēdētājs mudinās eh, šādu modernizāciju. Es domāju, ka mums ir vairāk par to jārunā, vairāk jākoncentrēs uz modernizēšanu, arī uz izglītības sistēmas modernizēšanu, ka tas ir nepieciešams uz publiskajiem iepirkumiem. Nevajadzētu par to gadiem ilgi runāt. Mēs jau desmit gadus par to runājam. Valdībām ir jāuzņemas atbildība, un šādas sarunas var vest visaugstākajos komisijas līmeņos, manuprāt. EPP ir pilnīgi noteikti atvērta šīm debatēm. Lielas paldies! Nu, tur gandrīz divas minūtes par daudz sanāca jums. Man tik tiešām ir jāuzsver tas, cik ļoti lūdzu jūs ievērot runas laiku. Tagad došu vārdu Hofakungam, kas ir Vācijas bundesrāta likuma pārstāvis. Ich hoffe, dass ich die uh, Zeit einhalte. Paldies, es ceru, ka varēšu ievērot laiku. Es gribētu teikt, äh, vairāk par mazāk ir äh, tas, kas, kam es varu piekrist. Jo mums ir jāzina, pie kā mēs vēlamies nonākt, ko vēlamies sasniegt. Un Tīrengene, kur es pārstāvu, ir Austrum Vācijas federālā zeme, kas bija eh, bijušajā VDR. Un pēc daudziem gadiem eh, pārmaiņu eh, procesā varēja sasniegt to, ko ir sasniegusi, tāpēc, ka bija pieejami šādi kohēzijas līdzekļi. Un arī turpmāk tiem būs liela nozīme. Uh, jo eh, praktiski eh, šie te struktūru izmaiņa un tā tālāk, kas ir tikusi uzspiesta, mums ir šī te izaicinājumi eh, par sadarbību ar partneru valstīm, jo gal galā pastāv arī demogrāfiskās problēmas un tā tālāk. Un daudz lietas mēs varam atrisināt ar kohēzijas palīdzību un paldies arī Šnaidēra kungām par to, ka viņš ar tādu interesi ir strādājis pie šī ziņojuma un tomēr runājot eh, par uh, Austrumvācijas zemi, zemēm, arī viņš tādu pastāv mūsu kaimiņu federālo zemi. Un es gribētu teikt, ka no vienas puses it kā projekts ir vērts uz Austrum Eiropas valstīm, bet mēs tā kā Rietum Eiropas valsts, bet mums arī ir reģioni, kuriem ir nepieciešami, mm, <clears throat> nepieciešams kohēzijas līdzekļi. Un uh, ir svarīgi arī uh, atbilstoši izvērtēt pēc uh, Brexita, kā tas notiks, kurš maksās rēķins, no kurienes nāks kāda līdzekļa un kā tie tiks sadalīti. Un, protams, kā IKP ir uh, svarīgs faktors, bet arī demografiskais faktors ir, uh, nav mazsvarīgs. Un uh, dažos uh, reģionos, uh, piemēram, uh, Mēs, kā reģions, vēlamies sniegt noteikts pakalpojumus, veikt struktūrāls izmaiņas, eh, lai pārietu no industrializētas eh, sabiedrības uz pakalpojumu sniegšanas ekonomiku. Tas ir raksturīgi eh, tieši austrumu reģioniem, kur jānodrošina šī te pārēja no sociālistiskā saimniekošanas modeļa uz tirgus modeli. Nu, un tagad pēdējās sekundēs teikšu, uh, faktiski tie, kas vēlas samazināt kohēzijas līdzekļus, faktiski tas norāda tādu pakļaušanos e, populistiskiem e, sentimentiem. Paldies! Thank you. Thank you very much and thank you for. Lies paldies, lies paldies, ka iekļāvāties laikā. Nākamais runātājs būs Dunai kundze. Es vēlos citas starpā atvainoties par to, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdus. Lūdzu, atvainojiet mani un darīšu, ko varēšu, lai nekļūdītos. Dunāja kundze no Ungārijas Nacionālās asamblejas vārds jums. Paldies! priekšsēdētājs kundze, par doto vārdu, godātie deputāti, godātie Eiropas parlamenta deputāti un valstu parlamentu deputāti. Pateicos par iespēju uzrunāt jūs eh, šajā sanāksmē. Es vēlētos atgādināt, ka Ungārijai iespēja Uh, saņemt šos līdzekļus, lai modernizētu un paplašinātos, bija ļoti svarīgi. Tādējādi tika paplašināts sociālās iespējas iepriekšējo, iepriekšējā finansējuma ciklā. Tika izveidoti, ap, izveidoti satvaini 109 tūkstoši jaunu darba vietu, kā arī daudz dažādu tehnoloģisko uzlabojumu. Platjoslas internets tika uh, ieviests un paplašināts uh, lielākā mērogā pēc uh, Ungārijas valdības iniciatīvas uh, mēs regulāri debatējam par uh, Eiropas Savienības budžeta finansējuma izmantojumu un to, kā tad Eiropas fondu līdzekļus uh, atbilstošāk izmantot. Un, uh, Arī šogad notika šādas debates. Ungārija vēlētos vēl lielāku caurskatāmību, maksājumu un mehānismu ziņā. Uzskatām, lai, uzskatām, ka ir svarīgi, lai nebūtu nekādu atšķirību, būtu vienlīdzīgi, vienlīdzība, kohēzija un konverģence. Ir ļoti svarīgi, lai nebūtu lielāki ierobežojumi atbilstībai šo maksājumu saņemšanai. Uzskatām, ka būtu jāizveido atbilstoša politika arī periodā pēc 2020. gada, un lai nesaruktu atbilstīgo valsts skaits, kas var saņemt uh, šo atbalstu. Ar apvienotās karalistes izstāšanos būs 10-12 miljārdu resursu mazāk. Uh, es budžetā, kas nozīmē to, ka būs vairāk izaicinājumi. Pirmkārt jau tātad eh, šis budžeta samazinājums, un otrkārt tas, ka būs citi izaicinājumi, kas arī, um, kuriem ir nepieciešami šie līdzekļi. Tādēļ mums ir rūpīgi jāpārdomā stratēģija, jāpiešķir um, papildu vērtība papildu ievērība reģionālajai attīstībai, lai likvidētu nevienlīdzību un um, konkurences kropļošanas risku starp reģioniem. ES ir jāsniedz uh, pievienotā vērtība kohēzija un reģiona attīstībai, taču nevajadzētu Eiropas Savienībai kļūt par uh, tādu kā administratīvo sarežģījumu. Uh, iemiesojumu, kas eh, tikai sāsina šo situāciju. Paldies. Breso, will... Breso kundze lūdzu sociāldemokrāta grupa Eiropas parlamentē. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā. Gluži kā kolēģi, kas eh, runāja pirms tam par eh, kohēzijas politikas nākotni un eh, reģiona konkurētspēju, eh, varu teikt, ka tik tiešām eh, šī politika ir būtiska šajā kontekstā, jo ir reģionu, kas ir, reģioni, kas ir zaudējuši konkurētspēju pēdējā laikā pēc krīzes, ņemot vērā tos parametrus, kas arī parādījušies komisijas ziņojumā, un kas tad saskaras ar uh, konkurences problēmām, uh, kas radušās dažādu iemeslu dēļ - demogrāfisku un uh, in, inovatīvās kapacitātes trūkumu dēļ. Līdz ar to visi šie aspekti ir jāņem vērā, ja mēs nevēlamies sāsināt šo situāciju. Otrkārt, par vienkāršošanu. Uzskatu, ka ja mēs vēlamies patiešām iesaistīt visus Eiropas Savienības pilsoņu šajos procesos, eh, kas palīdzētu mainīt un atjaunot mūsu pašreizējo tautsemniecību, tad būtu jāpievērš uzmanību tam, lai šīs finansējuma programmas būtu saprotamas pašiem iedzīvotājiem. Protams, ir tā tehniskā puse, kam ir jāatbild Eiropas komisijas prasībām, bet ir jābūt arī šai skaidrajai daļai, kas ir uh, acīm redzama, pašsaprotama cilvēkiem. Jo, ja mēs uh, apkraujam cilvēkus tikai ar šiem nesaprotamajiem dokumentiem, tad būs ļoti grūti viņus iesaistīt šajos procesos, kas faktiski ir kohēzijas politikas pamatā iesaisti šajos procesos. Treškārt, uzskatu, ka jāpievērš uzmanību tam, ka daudzos reģionos ir grūti savlaicīgi sagatavot projektus ja nav iespējas izmantot daļu fondu, varbūt no iepriekšējā budžeta, lai sagatavotos nākotnes darbiem. Ļoti svarīgi, lai jaunajā schēmā būtu paredzēti šādi mehānismi, kas ļautu tīri finansiāli sagatavoties valstīm, uh, Eh, projektiem un varbūt jau aizsākt tādu kā pirmo finansējumu izsniegšanu šajā sagatavošanās procesā. Pretējā gadījumā projekti aizņem ļoti daudz laika. Ja sāk projektu tikai tad, kad saņem finansējumu, tad pēc tam ir aizkavēšanās tā īstenošanā. Nu, lūk, tas arī būtu viss, ko es gribētu teikt uh, šobrīd. Uh, sarunas bija ārkārtīgi interesantas un aizraujošas. Es domāju, ka ir ļoti labi par to diskutēt. Paldies! Lielas paldies! Tagad došu vārdu Nacionālā parlamenta pārstāvim Gakis kungs no Grieķijas parlamenta. Lūdzu. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsādātāji. Visiem ir zināms, ka mūsu valstī un īpaši Ātikas eh, lielākā, eh, lielākais reģionāls eh, ir cietis no smagām lietas gāzēm. 22 cilvēki gājuši bojā, daudzi bijuši savainoti, infrastruktūra ir cietuši šajā Ātikas reģionā. Mēs zinām tehnisko grūtību attiecībā uz solidaritātes eh, fonda eh, izmantojumu. Taču ņemot vērā eh, ārkārtojas situāciju, attikā mēs lūdzam atbalsts no Eiropas komisijas līdztekus Grieķijas varas iestādēm komisāre Grets, Kretu kundze piedāvāja uh, atvieglot procedūru šādiem gadiem. Nu, turklāt rīt Eiropas parlaments apspratīs Grieķijas problēmu. Tagad pievēršos uh, koherences, uh, kohezijas politika. Grieķija atbalsta to, ka uh, tiek stiprināta atbalsta politika un kohezijas politika arī kopēja lauksamies politika. Uh, Kohēzijas politika gan no ekonomiskā, gan institucionālā viedokļa ir nepieciešama ne tikai tāpēc, ka tā ir sniegts ieguldījums uh, Eiropas perifēriju attīstībā un uh, izlīdzinot atšķirības, bet arī ir veicināta uh, politiska vienotība. Taču, ņemot vērā Eiropas mm, pusgada prasības, ir uh, jā, eh, jāprobežas ar konkrētiem šīs kohēzijas politikas mērķiem. Turklāt nedrīkst to sasaistīt ar eh, makroekonomisko priekšnoteikumu izpildu dalībās, runājot par jauno kohēzijas politikas eh, programmu pēc 2020. gada. Es domāju, ka visi Eiropas reģioni ir jāvērtē proporcionāli, neatkarīgi no tā, uh, Eh, kāds stāvoklis bija iepriekš. Nedrīkst tikai eh, koncentrēties vismazāk attīstītiem reģioniem, tā lai visiem būtu vienāds iespējas. Un tagad runājot par eh, finansējumu periodam pēc 2020. gada, bez IKP jāņem vērā arī citi rādītāji kas norāda ģeogrāfisko sadalījumu, arī nabadzības līmeni, bezdarbu, pieejamību, uh, tā, lai vislabāk atainotos eh, reģiona reālākās tēls. Tāpēc ir svarīgi, tāpēc svarīgi, lai uh, eh, tik ņems vērā līgums 193. pāns attiecībā uz kalnu, uh, kalnainiem apvidiem un uh, salu reģioniem. Un uh, ir arī jāņem vērā uh, kultūras un uh, turisma veicināšanas uh, darbi. Tie ir arī īpaši jāatbalsta, tāpat arī citi darbi. Uh, kohezijas politikas ietvaros. Eiropas kultūra arī ir jāizceļ labāk, un es atvainojos par ātro manas runas tempu, saka runātājs. Lielas paldies! Nākošais runātājs Smaradači kungs lūdzu no Rumānijas Nacionāla parlamenta. No Senāta. Mulțumesc, doamna președintă. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlamenta deputāti, dārgie viesi, mēs augstu vērtējam komisijas, Eiropas parlamenta reģionu komitejas institīva organizē šo sanāksmi, jo tā ir iespēja kopīgiem spēkiem apspriest par kohēzijas politikas nākotnē pēc 2020. gada. Tas ir temats, kas plaši tiek apspriests eh, Eiropas iestādēs, Briselē ne tikai tur. Tagad tiek eh, analizēta kohēzijas politika Eiropā un ir runa par sociālo, ekonomisko, teritoriālo kohēziju arī pēc laika 2020. gada. Š, šīs debates tad ir ļoti svarīgas un ierosti, ierosina politiku Eiropas līmenī, kas kalpo trim mērķiem. Pirmkārt, ņemt vērā globalizāciju, neatstāt nevienu iepakaļtai. Un jāatbalsta arī struktūrālās reformas Eiropas parlamenta rezolūcija, kas tika pieņemta 13 janvārī liecina par to, kas ir kohezijas politikas pamata elementi laikam pēc 2020. gadā. Rezolūcija arī uzsvērts, ka ir jāpanāk konsens par diviem kohezijas politikas pamatprincipiem. Viens atbilstošs budžets, budžets un visu reģionu konsolidācija, tā skaitā arī pārējais reģionu mazāk attīstītie reģioni un jākoncentrējas uz vismazāk attīstītiem reģioniem. Reģiona komiteja, tāpat kā citas iesaistītās puses, vēlas, lai kohēzijas politika nākotnē būtu elastīga, vienkāršota un saistīta ar reālajiem mērķiem. Viss, kas ir izskanējis debatēs vai uzrakst, ir ticis uzrakstīts par kohēzijas politiku, nepārprotam apliecina tās vērtību. Šai politikai ir vien jābūt par investīciju pamat avotu, uh, Tas veicina ilgspējīgu attīstību, viedu attīstību visos reģionos, kā jau teica komisāra kundze Korina Kretu. Mums ļoti interesē kohezijas politika. Tās nākot pēc 2020. gada. Kohezijas politikas nākotne nav nošķirama no Eiropas Savienības nākotnes. Mums ir nepieciešama moderna kohezijas politika, spēcīga un efektīva, kas veicina izaugsmi inteliģentā veidā un ilgspējīgi izaugsmi visos reģionos. Daudz, kad finanšu schēma laikam pēc 2020. gada, kā cerams, sniegs visu līdzekļu dalībvalstīm, lai tās var īstenot kohēzijas politiku. Šai politikai ir jābūt uh, visbūtiskākai politikai budžeta kontekstā. Šai politikai jātiec visām dalībvalstīm, kas ļauj šīm valstīm iegūt eh, progresu Eiropas Savienībai svarīgākākais nozarēs. Kohēzijas politikai ir īstenībā pievienotā vērtība, kas atvainojas 7. kohēzijas ziņojumā. Tas apliecina to, ka kohēzijas politika ir veicinājusi vienotību Eiropas Savienībā konverģents. Mūsu skatījumā kohēzijas politikai ir jāpalielina teritoriālās un integrētās pieejas nozīme. Tā finansējums tiek labāk izglabots, izmantots. Tiek finansētas darbības, kas ataino situāciju uz vietas. Nākotnē jāizmanto visi centieni, lai identificētu labāko veidu, kā vienkāršot kohēzijas politiku. Tas ļaut padarīt finansējumu izmantojumu efektīvāku un sasniegt reālus konkrēts mērķus. Tas nāk par labu gan labumu guvējiem, gan arī pārvaldības iestādēm. Kohezijas politikai jākļūst elastīgākai, lai tā varētu stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Tomēr Tas nedrīkst notikt uz vidustermiņa ilgtermiņa stabilitātes rēķina, kā tas minēts plānošanas dokumentā. Mums vajadzīga plašāka koordinēšana starp nacionālajiem parlamentiem ar Eiropas parlamentu, lai labāk noteiktu šo jauno kohezijas politiku. Šai politikai ar vienu ir liela nozīme nākotnē daudz gadu finanšu schēmē. Paldies par uzmanību! un es vēlos apliecināt, ka esam jūsu rīcībā. Lielas paldies, saka Mihālas kundze. Es jau teicu, ka es lūkšu jūs ievērot jūsu neatvēlēto laiku. Mihāls kundze, lūdzu, vārds jums. Mihāls kundze, ne Smaukova, bet Mišels kundze pielabos sevi priekšsēdētāju. Jā, paldies, kohēzijas politika es uzskatu, ka ir e, svarīgs e, solidaritātes elements, ko neviens šajā zālē neapstrīd, un tā vairāk vai mazāk mūs vieno, un es domāju, drīzāk vieno. Bet, nu, e, tā īsti optimistiski iziet no šīs zāles, iziet, un tas optimisms, kas izskan šajā zālē, tad ārpusē tas tā nav. Pastāv tendences, eh, kas cenšas apgriezt kohēzijas politiku, un komisijas dokumentā ir viena stratēģija eh, pret eh, kohēzijas politiku, bet tēzēs, kuras izskanēja šajā zālē, nu, vairāk vai mazāk norādīja uz vienu to pašu eh, bet, virzienu, bet tāpēc mums ir jādara viss, lai mēs kopā, gan nacionālajie parlamenti, visas jomas, eh, arī visi līmeņi, Eiropas Savienības līmenis, federālo zemju līmenis, atsevišķas dalībvalsts un reģions, reģioni mūsu deklarācijas uh, deklarācijās mēs tiešām pasvītro, eh, pasvītro to, cik svarīgi ir kohezijas politika. Nu, mēs arī uzskatām, ka visiem reģioniem uh, būtu jāsaglabā pieeja uh, kohēzijas līdzekļiem. Pārstāvs no Tīringens jau ilustrēja šo situāciju. Nu, un par to jautājumu nekā nav, bet pie tā ir jāturpina strādā, ir jāuzlabo un uh, jāveido mazāk birokrātiska šī te sistēma. Bet es gribētu teikt, ka mēs arī šai zālē esam uh, runājuši gadiem par šo uh, jautājumu, bet tādu konkrētu priekšlikumu uz galda mums nemaz nav. Un es gribētu arī skaidri pateikt, uh, ka mm, apvienoto kreiso pārstāvi jāsaka, ka mēs uzskatām, ka makroekonomiskā kondicionalitāte uh, nav uh, realizējama. Un ko mēs dzirdam no komisijas un citām institūcijām, ka nu viss tā kā jau ir pagājis un uh, ka nākotnes politikas apmēri jau ir iezīmēti, bet mums tiešām pastāv iespēja, ka tad, kad parādīsies nākotnes politikas priekšlikumi, tad mums tiešām vajadzētu saulēcīgi izdiskutēt par šīs politikas nākotni. Paldies! Paldies. Tagad turpinās Ludviga kungs no Vācijas Bundestāga. Jā, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, äh, das... Cienījamie kolēģi, äh, federālā zeme Brandenburg, ko es pārstāvu, mm, burtiski ir äh, ekonomiski cēlusies un attīstīsies tikai pateicoties Eiropas struktūra fondu līdzekļiem. Uh, Un, eh, protams, mēs eh, vairs neesam eh, mazāk attīstīto reģionu skaitā. Nu, bet runājot par to, kā strādā šī kohezijas politika, mēs to ļoti labi zinām, ļoti labi zinām, kāda tā ir ietekme. Bet, ja mēs runājam uh, par to, ka vēlamies uh, apkarot nacionālismu un uh, populismu, uh, tad būtu jārunā eh, ne tikai par ekonomisko izaugsmi. Kohēzijas politika eh, rada šo te kopumu sajūtu Eiropas Savienībā un ļauj pārvarēt eh, plaisas attīstībā. Un uh, faktiski vajadzētu arī reģionālajā līmenī uh, salāgot eh, šos te mm, attīstības un solidaritātes mērķus. Tāpat laikā ir svarīgi, lai varētu attiecīgai vietai svarīgus projektus identificēt pilnīgi visos reģionos, eh, ja tie ir svarīgi. Un šo te kopējo Eiropu, mums vairāk jāstrādā pie uh, Eiropas Savienības pievienotās vērtības un arī jākomunicē par to. To kolēģi atzīmēja, ka arī komunikācija ir nepietiekama un ir eh, svarīga, lai nodrošinātu attiecīgi arī drošu un proporcionālu lomu jaunajā uh, periodā pēc 2020. Eh, gada. Un lielāka uh, redzamība noteikti, redzamībai noteikti palīdzētu tas, ja tiktu samazināta uh, birokrātija, uh, lai uh, kontroli netiktu pārspīlēta un tas viss ir arī, un šajā kontekstā man ir arī priekšlikums nākot nākotnē vairāk palstīties uz nacionālo likumdošanu un samazināt eh, korupciju un eh, birokrātiju. Nevajadzētu denacionalizēt eh, politiku Eiropas Savienībā. Tā pilda strateģiskus mērķus attīstībā, bet Mēs daudzas lietas varam atrisināt uz vietas, kuras mēs jau e, nacionālā līmenī esam gadiem ilgi darījuši. ņemot vērā dažādu reģionu, dažādas eh, vajadzības un kontrolas eh, sistēmas, you. Thank you very much. The next speaker will be... Liels paldies. Nākošais runātais Vojs Čovska kungs, ja pareizi zināju jūsu vārdu, saka priekšstādātāji. Vārds jums, lūdzu. Kuja bardzo. Liels paldies, priekšstādātāji. Paldies arī komisijai. Es uh, esmu tiešā ceļā ieradies no Polijas. Es esmu uh, priekš, um, priekšsēžu vietnieks vienā pašvaldībā. Mūsu politikas nākotnē mums būtu vairāk jānodarbojas ar informācijas kampaņu. Revīzijas palātas ziņojums liecina par to, ka esam zaudējuši apmēram 4 miljonus eiro um, lauksaimniecību. No 14 um, tas nozīmē, ka mēs zaudējam gadā tūkstoti lauksaimnieku turklāt. Laukos uh, dzīvo ar vies vecāka gadagājuma cilvēki, vairums lauksaimnieki ir pār par 40 gadu veci. Ja mēs lasām revizijas palātas dokumentu, tad ir secināms, ka ir valsts, kur pār par 40% lauksemnieki ir vecāki par 60 gadiem. Ir valstis, kur vai, pat puse ir vecāka par 60 gadiem. Situācija ar vien ļaunāk, iespējams, zaudēsim uh, lauksemniecība Eiropā, līdz ar to arī pārtiks piegāds neatkarība. Kohezijas politika nepalīdz lauka vidiem. Mūsu kopīgais interesēs mums būtu jānodrošina vairāk atbalsta laukiem un lauksaimniekiem, smeļoties no kohēzijas politikas. Būtu jādara viss, kas mūsu spēkos, lai viņiem būtu vairāk pieejas komunikācijām, izglītībai, kultūrai. Polijā mums ir liela problēma. Ir grūti uh, saglabāt skolas laukos. Bērniem ir eh, tāls ceļš jāveic, lai laukos turpinātu savas mācības. Un tas ir liels pamats, kāpēc jaunieši nevēlas palikt laukos. Ir jāsaprot, ka kopējā lauksaimniecības politika, kas ir nepieciešama un pat nepie, un pilnīgi neatņemama, nesaglabās lauku iedzīvotājs laukos pie manis pār par 90% no teritorijas ir veltīta lauksaimnieciskai darbībai, taču mēs esam piešķīruši tikai 10% no kohēzijas politikas finansējumu šim reģionam. Šitā turpināt nevar. Ir jādomā vairāk par lauksaimniecības nozari Eiropā. Ismandas kundze. Paldies, priekšstādētāji. Man arī ir prieks par iespēju piedalīties šajā viedokļu apmaiņā ar kolēģiem no nacionālajām dalību valstīm. Man eh, nesen bija kopā tikšties ar Eiros prezidentu Tajānī kungu, un tur es varēju tikties arī ar uh, Nacionālās apsamblēs pārstāvjiem no Bulgārijas un pārnāt šos jautājumus. Un uh, piedalījās arī premjerministrs un priekš, prem, prezidents, un mēs pārunājām viedokļu atšķirīgas, bet kohēzijas politika un kohēzijas politikas stiprināšana, kā arī kritika par samazinājumu, tas bija tāds kopsaucējs un uh, faktiski uh, par to arī strādās mūsu prezidentūru trijo Bulgārijas, Rumānijas un Austrijas uh, prezidentūra. Un, uh, Faktiski uh, šī te uh, diskusija tagad tikai tā īsti sāk izvērsties, un mm, mēs mums tiešām ir, kā jau tas izskanēja, ka Eiropas parlamentam ātrāk jānonāk pie uh, risinājumiem līdz nākošajām um, vēlēšanām. Uh, Protams, kā ir svarīgi atzīmēt, cik ļoti svarīgi ir kohēzijas politika īpaši, lai uzturētu teritoriālo kopīgumu, tur ir par solidaritāti, par cīņu pret nevienlīdzību, cīņu par, pret nabadzību, cīņu pret eh, bezdarbu, un tās palīdz realizēt arī um, politiku, Eiropas politiku jautājumus īpaši attiecībā uz klimata aizsardzību. Uh, Un svarīgi, kā citi jau to minēja, ir jautājums e, par finanšu instrumentu nākotni. Un jāņem vērā arī Eiropas uh, revizijas palātas kritika attiecībā uz noteiktu projektu ieviešanu. Mēs redzam, ka EFSI vairāk ir uz tirgu vērsts instruments, un nav vērsts uz to, lai mazinātu atšķirības starp eh, reģionu attīstības līmeņiem. Faktiski mēs redzam, ka eh, caur šo kanālu vairāk eh, līdzekļu nonāk jau attīstītajos reģionos un tikai 4% sociālajā infrastruktūrā, kas ir daudz un daudz par maz. Un raugoties uz kohēzijas politiku uh, pēc 20. gadu, tā noteikti ir partnerību uh, pārt, uh, politika, saistība starp pilsoniskās pārst, sabiedrības pārstāvjiem, reģioniem, mūsu pilsoņiem, un tas viss var dot kaut kādu lielāku labumu mūsu iedzīvotājiem. Uh, gribētu atbalstīt to, ko sacīja mani parlamenta kolēģi. Mēs negribējam, lai kohēzijas politika būtu kā kaut kāds sankciju uh, rīks. Eh, skaidrs, ka daudz lēmumu ir jācer pieņem, tiek pieņemt nacionālajā līmenī, un mēs arī esam pret eh, makroekonomisko kondicionalitāti, kad, piemēram, eh, attiecīgi ar deficīta kritēriju, deficīta kritērijas valsts nav izpildījis, tiek nogriezti līdzekļi reģioniem, kā to jau pieredzēja Spānija un Portugāla. Bet ir jāizvērt diskusijas arī par to, kādā veidā var nodrošināt eh, tiesiskumu un eh, eh, kādā veidā mums ir jāpilda septītā panta procedūra prasības. Un ja kāds vēlas atkāpties no vienpusēja kritērija izmantošanas, tas ir balstoties uz tikai uz IKP, bet izvēloties arī citus um, attīstības kritērijus, kā sociālos kritērijus un citus, tas būtu pareizais ceļš. Paldies! Liels paldies, Dens Keres kundze no Dānijas parlamenta ir nākošā runātāja lūdzu. Mange tak skal du have, fru formand. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu tik priecīga dzirdēt, ka tik daudzas valstis ir guvas labumu no kohēzijas politikas. Arī mēs Dānijā no tās esam guvuši labumu vairākas jomas. Taču kā mēs varam rādītājs uzlabot? Es domāju, te ir viens svarīgs rādītājs, kas ir jāiekļauj. Lauku apvidu attīstība runa ir par tiem reģioniem, kas ir cietuši no urbanizācijas. Uh, jāpaņem prātā. Neatkarīgi no tā, vai jūs esat bagāta vai nabadzīgāka valsts, izaicinājumi tie paši. Finansējums, kas tiek sadalīts nabadzīgākām valstīm, nu, kas jūs prāt notiek bagātākās valstīs, tās taču arī saskars ar tām pašām problēmām. Varbūt tad, uh, arī kohēzijas politika būtu jāskat šai kontekstam. Runāt par platjos internetu. Es nezinu, kā ir ar jūsu valstīm, taču Dānijā. Mums ir pieejama elektrība, ūdens un arī fiksētais telefons. Mums tas ir obligāti jā, jānodrošina cilvēkiem, bet kā tad ir ar mūsdienu aspektiem, vai mums nebūtu arī jābūt pienākumam piedāvāt, piegādāt platījos internetu, jo izmaksas ir liels, tad, ja jums viss ir pa pastu parasto jāsūta, un internets turklāt ir daudz ātrāks nekā tradicionālais pasts, varbūt tad būtu te arī jārunā par pienākumu mūsdienās valstī nodrošināt internetu Lauka apvidos, diemžēl, nav daudz darba, vieta, darba vietas, pārceļas uz pilsētām, ja mēs vēlamies veidot darba vietas lauka apvidos, tad mums kaut kas šai ziņā ir jādara. Dānijā četrus tūkstošus valsts sektoru darba vietu mēs pārcēlām uz lauku apvidiem. Tas nozīmē to, ka šī apvida no tā tikai ieguva, jo, ja 200 darba vietas e, nonāk šādā apvidū, tad iespējams arī kāda kafēnīca vai frizētava tiek atvērta. Un tā tiek veid, radīts arī citas darba vietas, arī ES birojos strādājušie radasīs darba vietas. Demato kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētājiem. Godātie parlamentu deputāti, gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu deputāti. Mēs nevaram noliegt to, ka Eiropas kohēzijas politiku pilsoņi uh, uztver negatīvi. Mikrofons ir ieslēgts. Sākšu vēlreiz. Sveicu visus uh, parlamentu deputātus, gan uh, Eiropas parlamentu, gan Nacionālo parlamentu deputātus. Mēs uh, nevaram noliegt, ka mūsu pilsoņi negatīvi uztver uh, kohēzijas politiku. Tā sarežģītība ļoti pamatoti rada negatīvu skatījumu ar Eiropas Savienību. Mūsu mērķis ir kohēzija, taču cilvēki nezina šīs iespējas un uh, nevar sasniegt rezultātus. Piemēram, uh, piemēram, Itālijā, manā vēlēšana apgabalā Itālijas dienvidos. Uh, kohēzijas politika joprojām tiek uzskatīta par neefektīvu. To varam redzēt uh, Neapolē, to varam redzēt reģionos, kur cilvēki mēģina radīt darba vietas, uh, taču ir tik daudz laika paiet izstrādājot projektus, uh, trīs gadi paiet šos projektus izstrādājot un beigu beigās uh, Itāliju diskriminē ša, šajā līdzekļu piešķiršanā. Kad mēs raugāmies uz komisijas priekšlikumu, uh, kurā joprojām ir uh, budžeta izpildes saistības, eh, ref, struktūra reformas, reformas saistības, kā arī dažādas citas administratīvās eh, saistības un slogi, tad mēs varam redzēt, ka tas viss joprojām ir neefektīvi. Eh, ja mēs joprojām visu samazinām, samazinām pensijas, samazinām veselības budžetus, tad beig beigās no tā visa nebūs nekādas jēgas. Nav jēgas runāt vārdos tikai par investīciju politikas nepieciešamību, ja reāli praksē nekas netiek darīts. Es saku savām valdībām, ir jācīnās par līdzfinansējumu nabadzīgākajiem reģioniem. Nedrīkst veikt vēl pašu saprēķinus eh, šim finansējumam kā citiem valsts finansējumiem. Eh, tāpat nedrīkst atļaut to, ka šie reģioni tiek diskriminēti. Kur tad ir visi politiskie spēki? Gan PPE, gan Forza Itālija tikai pilda Eiropas komisijas un parlamenta pavēles. Paldies! Thank you. Thank you very much. We now can... Paldies! Tagad reģiona komitejas pārstāvi, viņi vēlas piedalīties debatēs, Malko kundze, lūdzu, liels paldies! Es gribēju runāt par kādu lietu, kur šodien eh, vēl netika pieminēta, bet tā cieši sasaucas ar uh, kohēzijas politiku. Varbūt jūs visi nezināt šo informāciju. Oktobrī Lībe eh, komitejā Ehm, tika nobalsots par uh, Dublinas regulu. Tā bija ļoti sarežģīta procedūra, un mēs sapratām, ka ir svarīgi uzņemties šo darbu, bet es eh, virkni izmaiņu uh, nesaprotu. Tur ir paredzētas, uh, piemēram, sankcijas, eh, struktūra fonda līdzekļu piešķirums samazinājums tiem, kas uh, relokācijas mehāni, eh, bēgļu relokācijas mehānismā nepiedalās. Kā gan to praksē varēs eh, realizēt, jo ir eh, iespējams arī tādas valstis, kurām tagad ir, bet 20. gadā nebūs nekādu bēgļu. Nu, es domāju, ka visām valstīm ir jāņem, jāpiedalās kopējā patvērumu politikā, bet ir arī jā, jā dalās arī ar budžetu, jo valstis nedrīkst par to sodīt. Ir valstis, kas ir ļoti nabadzīgas tomēr, un arī reģioni ir nabadzīgi, un šos līdzekļus vajadzētu tiešā veidā nogādāt šajos reģionos, jo šie uh, mm, reģioni nevar būt atbildīgi par uh, nolīgumiem un tām vienošanām, ko slēdz uh, eh, dalībvalstis, un tāpēc savā līmenī, tāpēc vajadzētu varētu um, apspriest šo tēmu un lūgt komisiju un padomi nākt klajā ar to, kā tas saskat šo problēmu, un pēc Brexit mums būs vēl mazāk finanšu līdzekļu, un uh, dažādu finanšu plūsmu apgriešana mm, arvien uh, sliktāk uh, atsauksies uz uh, reģioniem. Tas nav nekāds labais risinājums. Paldies, papadīt mūļus, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā telpā lielākais vairums ir par koherences, kohēzijas politiku, taču, diemžēl, tas pats nenotiek nec komisijā, nec padomē, tur, kur tiek pieņemti lēmumi, kur tiks pieņemt lēmumi par daudzgada finanšu schēmu, laikam pēc 2017. gada pirms divām nedēļām. Eh, komisijas priekšstādā vietnieks Dombrovska kungs mums eh, parlamentu plenārsēdē sacīja, ka Krīzes laikā palielinājās nevienlīdzība gan, sabi, gan sociālās, gan arī teritoriālās. Tātad, ja mēs vēlamies uh, sniegt atbildi uz šo nevienlīdzības pieaugumu, tad kohēzijas politika ir jāstiprina nu, risinājumi. Kohezijas politika jāstiprina. Mēs nevaram to uzskatīt par parasto biznesu as usual. Dažiem labiem pat ir ļaunākie scenāriju nekā biznesa as usual. Viņi vēlas samazināt kohezijas politikas finansējumu, jo, lai mums spēcīga kohezija politika, spēcīga kohezijas politika mums ir vajadzīga gan vienkāršošana, piekrītu kolēģim no Vācija, bet mums vajadzīgs arī finansējums. Un šis finansējums, ja mēs vēlamies vairot koheziju, ir vairāk jānovirzi tur, kur ir vislielākā vajadzība, kur lielāka nabadzība, lielāks bezdarbs, lielāks investīciju zudums jo citādi mēs nepalīdzam kohēzijas politikai. Es pēc tam skaidri vēlos jums paust savu viedokli. Krēcu kundze komisāra ir pār kohēzijas politikas komisijas ietvaros, ir tāda nometne, kas mēģinas vāģināt kohēzijas politiku. Un es vēlētos dzirdēt, ko par kohēzijas politiku sāka Ētingar kungs par budžetu atbildīgais komisārs jo man nešķiet, ka viņas tik daudz atbalstītu kohēzijas politiku. Tāpēc es uzskatu, ka no šīs telpas, no uh, Eiropas parlamenta pārstāvēt un no uh, reģionu attīstības uh, komitejas pārstāvi puses priecājos, ka Van Nisterē kungs ir šeit, būtu spēcīgs spiediens, lai kohēzijas politika nekļūtu par Brexit upuru un arī par budžeta apgriešanas upuru, un es piekrītu Kren kundzei, kur teica, ka beidzot, lai atsakamies no šī 23. pānta, kas ir pilnīgs paradoks par makroekonomisko stāvokli, jo citādi šādi tiek sodītas uh, sodīt tie reģioni, kam visvairāk taisn vajadzīgs, to teica arī kolēģi no Bulgārijas un Rumānijas. Paldies! Pavisam ātrs, ātrā atbild. Rīt jums būs iespēja uzdot jautājumus Ettingoru, komisāram Ettingoru kungam par visu to, ko jūs vēlaties zināt, un visu komiteju arī dzirdēs viņa atbildes. Rodrīgas kundze, jārds jums. Paldies, priekšstādātāji! kā Portugāls pilsoņi no attālinātā reģiona, es varu teikt, ka mēs esam ļoti atkarīgi no <clears throat> es finansējumies oktobra beigās parakstījām memorandu un tagad gaidām, lai šīs saistības tiktu materializētas. Taču nevēlas runāt par aizjūras reģionu, bet es vēlos sacīt, ka daudzi, ka priecājos, ka daudzi ir pret 23. pantu, jo tas vienkārši grauj kohēzijas politiku. Uh, Vēl vēlos pieminēt finanšu instrumentus. Tas neatbilst kohēzijas politikas karam. Subsīdijas ir vislielākā Eiropas solidaritātes izpausme, un finanšu instrumenti ir vērtīgi dažkārt, uh, taču citkārt tie tiek izmantot kā soda sankcija. Parlaments jau paudz savu viedokli par to. Es uzskatu, ka kohesijas politikas nākotnes slēps ne finanšu instrumentos. Esmu priecīgi, ka reģionu ģenerāla direktorāta pārstāvs teica, ka būs eh, fondi novirzīt dalībvalstīm. Ko tas īsti nozīmē? Ko vien, radikāli vienkāršot nozīmēs? Man neuztraucot vienkāršošanu Mani uztrauc tas, ka jūs izmantojat vārdu radikāla. Kā šie, šis finansējums tiks novērots, uzraudzīt? Kāda būs loma pārvaldības ja menedžmenta aģentūram? Es domāju, ka katras iesaistītās puses lomai jābūt skaidrai laikā pēc 2020. gada. Mums vajadzīga komunikācija nākotnē, kohēzijas politika manā skatījā, skatījumā un arī visiem citiem. Un Eiropas projekts pats ir atkarīgs no tā, ka mēs spējam nodrošināt to, ka pilsoņi nezaudē savu mīlestību pret Eiropu. Paldies. Ros kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, vēlos izmantot šo iespēju sveikt kolēģis no nacionālajiem parlamentiem un citiem, kas ir mūsu viesi šodien. Pārsīs komentāru vispirms vēlos uzsvērt cik svarīgi ir šī sanāksme par kohēzijas politiku. Sanāks noteikti tajā brīdī, kad plenāra sēdē arī par to spriedām padome, komisija un uh, eh, reģionu komitejos sagatavojuši dokumentus par kohēzijas politiku. Vēlos arī atsaukties uz Nacionālo parlamentu lomu, dalībvalstu un padomas loma ir ne tikai tāda, lai nodrošinātu subsidiaritāti, bet ir jāorganizē arī parlamentu sadarbību, kas nodrošina, ka lēmumu pieņemšanas process ir pamatots, labi sagatavots un demokrātisks. Vēlos arī minēt, ka manā skatījumā ir svarīga Nacionālā parlamenta loma. Komisārs kundze izklāstīja situāciju arī Konstants Krēle īpaši to situāciju, ko parlamentu nozīme liela. Informācijas trūkums par kohēzijas politikas labumu guvējiem ir nepieļaujama, un par to atbildību jāuzņems arī nacionālajiem parlamentiem. Turklāt es uzskatu, ka zināmām dalībvalstīm ir tāda reģioni, kas nozīmē to, ka dalībvalstīm ir tiesības uz kohēzijas politiku, bet reģionu paši finansē nesiņa. Vēlos noslēgumā sacīt tīri, tas ir mans personīgais viedoklis, ka kohēzijas politika ir pamata instruments investīcijām e Eiropas Savienībā. Ņemot vērā teritorijos sociālos finanšu aspektus, tas viss, kā minēts, ir rakstīts līgumos, tas ir jāvienkāršo un tam ir jābūt mērķētam uz rezultātiem. Un novērošanas monitoringa metāls un kritērija ir jāvienkāršo. Vēl ir svarīga lieta - daudz līmeņu pārvaldība. Par to vēlos runāt. Tā būtu jāsaglabā arī nākotnē. Jo plašai kontrolei jā, jābūt nodod ir reģionā, reģionālo un pašvaldību pārz, pārziņa. Celēra kungs, paldies priekšsēdētāji. Vēlos uzsvērt, ka struktūrālie fondi ir būtisks investīcija instruments, un uh, tās tas arī paliks Eiropai un tās reģioniem nākotnē ņemot vērā pašreizējo stāvokli. Man ir bažas par to, ka šis instruments, kas bija tik veiksmīgs pagātnē, nākotnē zaudēs savu ātrumu, ja mēs paraugāmies uz skaitļiem. Tad eh, tā var secināt 2015. gada budžeta līnijas nevienu valsti neizslēdz, bet 2016. gadā bija valsts, kas to nesaņēma. Es esmu atbildīgs par šiem jautājumiem komiteja. Un ja paraugāties uz projektiem programmu nākošajam plānošanas periodam, tad to skaits ir samazinājies. Mm, nākotnē, jaunajā periodā, uh, kas tagad uh, drīz beigsies, daudz projektu nemaz nav sākušies. Ir vairāk apsvērumi, cilvēki ir uh, iesaukuši lielāku vienkāršošanu, taču jāņem vērā, ka daudz līmeņu administratīvajā darbā. Man kāds teica, ka 2000 līdz 2000 līdz 2016 gada bija apmēram 20 programmas, un no 2013 bija 2000, līdz 2016 bija 300 eh, programmu, un nākošajam periodam ir paredzēts 3000 programmu. Tātad daudz administratīva darba gaidāms. Tāda ir arī valdības un varas iestāžu misija, tas pats attiec uz ekonomikas ministriju. Mēs zinām, ka mūsu kolēģi nevar atrisināt šo problēmu, neiesaistoties strīdos ar saviem kolēģiem. Vēlamies nodrošināt, ka netiek pieļauts kļūdas un ka visi noteikumi tiek ievēroti. Labi, ka mēs varam tikties ar kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem šodien, taču, ja runa par valdībām, tad mēs saskaramies ar to slaveno apzeltīšanu, kā tiek dēvēti Eiropas tiesība akti. Jāparaugās uz jūsu pārvaldības iestādēm vai ministrijām, lai secinātu, kā kas darbojas, varbūt nedarbojas. Operatīvās programmas ir atbildīgs par, kohezijas, par to, ka kohēzijas fonda finanses finansējums varētu arī nebūt tik veiksmīgs. Tādā gadījumā mums atkal jāskatās uz pantiem, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu struktūras fondu un kohēzijas politiku nākotni. Mums tās jāpadara efektīvākas, jo, kā jau tika teikts, mēs visi esam atkarīgi no kohēzijas, atbalstam to, bet pirms vairākiem gadiem, ja, kohe, ja komisārs mums teica, ka struktūra fonda ir, ir svarīgākais ES instruments, jo tie rada darba vietas un nodrošina izaugsmi, tad uh, toreiz tas bija iespējams, bet tagad daudz tā vairs nemaz nestāst un tas arī īpaši neatainojas komisijas darba dokumentos. Struktūra fondi ir cietuši no pieaugušās centralizācijas. Es uzskatu, ka tās valdības un valstis, kuras tas ir skārs, ka tām ir jāzina, ka pastāv reģionālās attīstības finansējums. Mums ir jāraugās uz to, kā tiek skart reģiona un jāpieņem federāla pieeja. Hatman, lūdzu, uz trim minūtēm. Paldies. Es uh, gribētu teikt, ka kohēzijas politika ir uh, Eiropas Savienības politikas pamatā. Neviens to neapšauba, taču žēl, ka šobrīd ir tik daudz bažu par to, ka šī politika varētu arī nemainīties uh, vēlamākajā virzienā Eiropas reģioniem. Es gribētu atbildēt daļēji uz Šneidera kunga teikto, atsaucoties uh, uz viņu teikto. Piekrītu tam, ka nepieciešama lielāka uzticēšanās reģionos. Es neesmu vienīgais, ka uzskatu, ka tā ir kohēzijas politikas uh, atslēga, pamatakmens ir svarīgi, lai šī politika būtu skaidrāka, lai kohēzijas dimensija būtu jautājums, par kur mēs runātu ne tikai šeit parlamentā, bet arī, lai lēmumu pieņemšana notiktu reģionos, pašvaldībās, jo tieši reģioni un pašvaldības ir tie, kas vislabāk zina, kas tieši viņiem ir vajadzīgs. Šobrīd ir ļoti liela nevienlīdzība ne tikai reģionu vidū, bet arī pašā Eiropas Savienībā. Ir ļoti daudz reģionu Eiropā, kur ir dažādas uh, problēmas, kas skara uh, nevienlīdzību pašreģionu iekšienē, sašķeltība. Un, lai risinātu šīs problēmas, nepieciešama lielāka elastība, jāsniedz vairāk iespēju pašām pašvaldībām pieņemt lēmumus. Ir vairāk jāpaļaujas uz pašvaldību lēmumiem. Ja mēs tiešām vēlamies redzēt pievienoto vērtību, un ja mēs vēlamies pierādīt, uh, efektivitāti visam tam, ko veicam. Paldies, Pukovičs kungs! Paldies par doto vārdu! Es uh, sveicu visus kolēģus, uh, valstu pārstāvjus, uh, komisijas pārstāvjus. Uzskatu, ka šīs debats ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs visi šeit uh, pozitīvi vērtējam kohēzijas politiku un solidaritātes principus, kuru tā balstās. Kohēzijas politika pilnīgi noteikti ir tas uh, savienojušais elements, kas uh, palīdz mums saturēt kopā Eiropas Savienību. Ir svarīgi rast atbildes uz nākotnes izaicinājumiem, un es domāju, ka mēs visi varam vienoties par to, ka tādi ir, un ka tie ir diezgan nozīmīgi, vai tas būtu Brexits, vai imigrācija, vai citas problēmas. Un šī formula ir ļoti vienkārša. Būs jāpiešķir nauda citiem izaicinājumiem, un būs mazāk naudas uh, kohēzijas politikai. Mēs arī zaudējam tātad apvienoto karalisti, kas ir bijis ļoti aktīvs maksātājs un um, nāksies sadalīt slogus citām dalībvalstīm. Vēršoties pie dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai brīdī, kad jūsu pārstāvji ierodas Briselē uz padomi, viņiem ir jārunā tieši tāpat šeit Briselē, kā viņi runā galvaspilsētās. Pretējā gadījumā kohēzijas politika neizdosies, jo mēs jau esam atbildīgi par to, kā šī politika tiek iztenota. Vai noteikumi tik tiešām ir pārāk sarežģīti? Tas tā noteikti ir. Bet jādomā arī par to, kāpēc tad nacionālās struktūras uh, pavada tik daudz laika īstenojot šos projektus? Kādēļ tas aizņem tik daudz laika? Nu, lūk, mums jādara viss iespējamais, lai risinātu šīs problēmas eh, laika posmā līdz 2020. gadam, pretie gadījumā mums būs vēl lielākas problēmas. Es pats esmu bijis ministrs, esmu nodarbojies ar eh, lauku reģionu attīstību, atbildīgs par kohēzijas fondu esmu bijis un. Uh, Katru nedēļu mums bija sapulces, kurās mēs runājām par šiem jautājumiem, un domāju, ka mums tātad galvaspilsētu līmenī ir ļoti, ļoti daudz darba. Kohēzijas politika ir arī jāpopularizē. Mūsu pilsoņiem ir jāsaprot, ka tā ir noderīga, ka tieši kohēzijas politika ir tā, kas Eiropas Savienību padara efektīvāku un skaistāku. Paldies! Nākamā runātāja. Maletičs kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ļoti priecājos par to, ka mums ir pārstāvi no dalībvalstu parlamentiem, par to, ka mēs varam diskutēt par kohēzijas politikas nākotni. Un par šo ziņojumu man būtu trīs tādi pamatvēstījumi. Pirmkārt, ja mēs vēlamies stingrāku Eiropu, mums nepieciešama lielāka kohēzija, kas nozīmē to, ka kohēzijas budžets nākamajā daudzgadu finanšu schēmā nedrīkst samazināties. Tam jāpaliek tikai vismaz tādā pašā līmenī vai jāpieaug. Otrakārt, runājot par Eirozonas budžeta līniju, mēs nevaram izveidot šādu Eirozonas e, budžeta līniju uz kohēzijas politikas rēķina. Tam ir jābūt ļoti stingrai nostājai no mūsu puses. Un treškārt, ja mēs runājam par kohēzijas politikas principiem, neviešam daudz jaunievedumu periodam līdz 2020. gadam, tad mums ir ļoti stingri jāuzstāj uz to, ka mums nevajag tādu kohēzijas politiku un reformu, kas eh, ievieš ja jaunus principus. Vienkāršošanu jā, bet ne jaunus principus. Es eh, paralēli jūsu uzklausīšanai piedalījos eh, uzklausīšanā budžeta komitejām. Un man tas jums ir jāpastāst, jo tas ir ļoti svarīgi. Uh, Mums bija pārstāvis no padomas un no komisijas. Pārstāvis no komisijas teica, ka paredzētais laika grafiks daudzgad finanšu schēmas uh, vienošanās panākšanai starp uh, dalībvalstīm, parlamentiem, uh, dalībvalstīm, padomi, komisiju ir 2019. gada beigas. Un vēl labāk būtu, ja tas būtu pirms šī parlamenta sasaukuma beigām, tātad pirms 19. gada jūlijā. Bet padomas pārstāvis mums teica, ka varbūt dalībvalstis nevarēs vienoties par DFS un par nākamo uh, kohezijas politiku noteikumiem, un mēs varam sagadīt, sagaidīt šo laika grafiku, mēs to varam sagaidīt tikai 2020. gadā. Priekšlikums tātad būs jau nākamgad, 18. gadā, bet vienošanās būs tikai 20. gada, 20. gada pavasarī, un tas ir pārāk vēlu plūstošai un agrīnai kohezijas politikas ieviešanai. Mēs to visi zinām. Līdz ar to uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai jūs dalībvalstīs sadarbotos ar finanšu un reģionālās attīstības ministriem un mudinātu viņus skubināt šo lēmumu pieņemšanu, lai panāktu šādas eh, vienošanās jau 19. gadā. Pretējā gadījumā mums būs nobīdes aizkavēšanās kohēzijas politikas eh, īstenošanā un problēmas būs tās pašas kā šim periodam. Uh, Paldies! Redzu, ka esam izlaiduši vienu no kolēģiem, lūdzu, taču ne vairāk kā trīs minūtes, lūdzu. Paldies! Paldies par um, iespēju izteikties. Uh, kā jau tika runāts iepriekš, runa bija par pludiem Grieķijā, Atikām, un bija arī runa par kohēzijas politikas uh, saistību ar to. It kā jau tieši saistības nebūtu, bet no otras puses šīs uh, politikas mēķis ir atbalstīt reģionus, kas ir nonākuši grūtībās. Jūs varbūt nezināt ļoti labi problemātiku Grieķijā, bet 21 cilvēks ir gājis bojā, ir daudz cilvēku, kas ir eh, zaudējuši savus īpašumus, kas ir dubļos. Kas tad ir noticis? Gadiem ilgi lielās grupas ir eh, konfiscējušas eh, līdzekļus ar ātrām procedūrām, ar eh, noteikumu apiešanu. Tāda bija kapitalistiskā attīstība šos gads un līdztekus tam. Nabadzīgais eh, iedzīvotājs slānis, parastie strādnieki, daudzas desmitgades palika bez iespējas, ka viņiem ieviestu pretplūdu pasākums, un es runāju par tiem darba ņēmiem, kas strādā šajos uzņēmumus. Tāda lūk ir kohezijas politika, jo pretplūdu pasākumu nav prioritāte, jo tam nav augsta pievienotā vērtība, kā jūs to sakat. Nav arī nekāda reāla ieguvuma pēc šo pasākumu ieviešanas. Lūk, tāda ir kohēzijas politika Eiropas Savienība, un eh, tā, tāda aina pavērs. Un eh, te nav runa tikai par rietumu attiku, eh, bet arī citiem reģioniem, Grieķijā un vispār citām valstīm. Tā tad parādās, ka tāda ir attīstība. Jautājums ir šāds. At, attīstība kam? Lielajiem uzņēmējiem, kas izmanto visu šo finansējumu, kur jūs eh, te mums eh, stāstāt, vai parastiem cilvēkiem. Tā ir lielā atšķirība. Tāda ir tā pasaka par attīstību, ka drupačiņa atkritīs arī parastiem strādniekiem, un es pieprasām kompensācijas gan no solidaritātes fonda, kur ir eh, lieli ierobežojumi, kur, kur mūsu politiskā grupa ir pieprasījusi, lai šī ierobežojuma tika atcelta un tiktu eh, piešķirts kompensācijas eh, parastajiem cilvēkiem, kas ne graša nesaņem no visiem šiem fondiem, un lai cilvēki paši varētu attīstīt savu ekonomika ar viņu pašu vajadzībām un viņu pašu kritērijiem, nevis eh, kapitālismu diktātā. Um, Paldies, un tagad es došu vārdu. Noslēdzošiem vārdiem mūsu runātājiem. Sākšu ar Āba kungu. Viņam, diemžēl, jādodas prom sešos, tādēļ ja sāksim ar viņu. Vai jums būtu kādi noslēdzošie vārdi? Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, gribētu tātad uh, teikt, ka diemžēl sešos man jādodas prom uz lidostu, jo Tallinā mani gaida darbs, uh, kas jāturpina tādēļ. Diemžēl nāksies pamest šo diskusiju, kas bija ārkārtīgi interesanta. Esam uzklausījuši dažādas eh, pozīcijas, eh, dažādas nostājas, eh, taču viedokļi līdzīgi. Mēs visi vēlamies vienkāršot šos noteikumus, kritērijus, normas. Visi par to var vienoties, taču ir arī viedokļu dažādība par niansēm. Padomi ir tā vieta, kur valdības strādā pie tekstiem, komisija var izdot atkal jaunus tekstus, un prezidentūra ir atbildīgi par šo darbu virzību, un uh, es domāju, ka mēs uh, varam jau tagad uh, prognozēt, uh, pozitīvu attīstību. Atbalstam arī Bulgārijas eh, prezidentūru. Domāju, ka vienošanās uh, tiks panākt salīdzinoši ātri. Es domāju, ka mēs uh, varēsim optimāli sadarboties, lai uzlabotu rezultātus un uh, Varbūt, ka jau pavasarī būs eh, konkrētāki rezultāti. Labu veiksmi visiem un paldies par iespēju piedalīties. Lielas paldies jums visiem, liels paldies par līdzdalību un eh, veiksmīgi māju ceļu un veiksmīgi tikt cauri sastrēgumiem Briselē. Tagad došu vārdu Šneidera kungam, vai jums būtu kādi noslēdzošie vārdi? Jā, labprāt, paldies priekšsēdētāji. Es um, diezgan grūti būtu izdarīt kaut kādu kopsavilkumu, bet uh, es gribētu pasvītrot mūsu pozīciju par uh, finanšu plānu. Mēs pasvītrojam savā ziņojumā, ka attiecīgi jāparedz proporcionāls finansējums. Tas ir, uh, protams, izaicinājums, bet ja eh, mums eh, faktiski nebūs eh, šāda te finansējuma, tad mēs vairs varam nerunāt arī par kohēzijas politiku. Un tas, ko jūs minējat par to, ka Otinger kungs par šiem jautājumiem nenodarboties, tad rīt mēs ar viņu tiksimies. Uh, Un viņš ļoti skaidri vienmēr ir norādījis, ka viņš saprot mūsu problēmu, viņš starp citu ir vadījis mūsu reģionu. Tālāk IKP kā galvenais kritērijs. Es gribu teikt, ka. ka IKP izmantot kā tādu kritēriju, vai reģions ir spēcīgs vai attīstīts vai, vai mazāk attīstīts, uh, Eh, mēs to nevaram izvēlēties kā vienīgo, jo ir parādījušies jauni izaicinājumi. Un arī jāraugas to, kādi ir mērķi eh, kohēzijas politikai eh, kā mums sistēma ir jārēģē, lai nākotnē kohēzijas policija labāk varētu reaģēt, labāk nekā tas ir šodien, piemēram, risinot demografiskās problēmas. Uh, Un tāpēc ir, eh, tā, ja tās ir problēmas, kuras var pavilkt reģionu atpakaļ. Tālāk es arī gribēju apstiprināt šo te noliegumu par kondicionalitātēm. Eh, un eh, tas, kad neatiec uz eksante kondicionalitātēm, tas var būt gan labs instruments, lai varētu veicināt vai palielināt kohezijas fondu efektivitāti. Tas varētu pozitīvu uh, rezultātu radīt. Un jāsaka, ka ļoti bieži uh, dalībvalsts ir pirmajās rindās, tā teikt, un būtu labāk, ja dalībvalstis uh, stiprinātu rajonus, nevis vienkārši norādītu viņiem tas, kas viņām būtu jādara, jo galu galā, jo stiprāks reģions, jo stiprāka valsts. Un visbeidzot Nu, mēs reģionos raugāmies eh, uz eh, to, kas ir svarīgs eh, Eiropas Savienībai. Parlaments saka, jā, bet reģioni jūs vēl saržītāku visu padarāt un tā tālāk. Nu, un tad emocijas šūpojas augstu gana, bet mēs gribam vērsties pie visiem, apelēt pie visiem, ka visās jomās ir nepieciešama vienkāršošana, bet es gribētu pasvītrot, ka jo sarežģītāka sistēma ir, jo šī te kaska, kaskāda ilgāk virzās no augšas uz leju. Eh, piemēram, ja mums ir eh, dažādi tik ļoti daudz šo te pakāpju, kad, kas noved eh, līdz mums budžetu, ar vien sarežģītāk kļūst šī te ieviešana. Un eh, arī šī te pārmērīgā kontrola nav nekas labs, jo tas uh, noved pie uh, bailēm, bailēm kļūdot, kļūdīties administrāciju virsū, no tā vajadzētu izvairīties. Tā kā mēs vēlamies labāku savstarpēju uzticēšanos, gan attiec, ja mēs vairāk uzticētos nacionālajām uh, kontrola iestādēm, nu, mēs varētu daudz ko atvieglot. Un visbeidzot, Mēs vienmēr ļoti daudz runājam par problēmām, par vājām un negatīvajām pusēm, īpaši arī saistībā ar kohēzijas politiku. Bet es gribētu beigās pasvītrot, ka kohēzijas politika un kohēzijas fondi ir milzīgs vēsturisks panākums. Praktiski tāds solidaritātes instruments, eh, nekur citur pasaulē sastāvums, mums jābūt ar to lepniem, mums jābūt eh, lepni, ar lepnumu to arī tālāk jāattīsta. Un es ticu, eh, ka eh, Bulgārijas prezidentūra turpmākajā pusgadā tieši tā arī virzīs priekš kohēzijas politiku. Thank you, thank you very much. Paldies, Šnederkungs, paldies par šo iedvesmojošo uzrunu, un es eh, ļoti ceru, ka mēs varēsim turpināt vienoti esam stiprāki, tāds ir Bulgārijas prezidentūras vēstījums. Eh, vai jūs vēlaties noslēgt eh, šo sesiju, Plamas kundze? Paldies, runāšu rumāniski. Uzklausot šīs pēcpusdienas eh, debates, es varu teikt, ka visi tie, kas šodien runāja, atspoguļoja to, ka mēs visi atbalstām kohēzijas politiku un to, ka kohēzijas politikai ir jāpaliek kā vienam no galvenajiem investīciju pilāriem finanšu politikā Eiropas Savienībā. Un to var izdarīt pateicoties tai pievienotajai vērtībai, kāda ir šai politikai un kādu tā jau ir pierādījusi. mēs arī varam konstatēt konkrētus rezultātus eh, cilvēku ikdienas dzīvēm, kādus sniedz šī kohezijas politika. Un tas ir ļoti svarīgi. Piefiksēju arī to, ka mēs visi uzskatām, ka nepieciešama lielāka uzticēšanās starp visām iesaistītajām pusēm šīs kohēzijas politikas īstenošanā. To es arī mēģināju uzsvērt uh, savā uzrunām jābūt lielākai sasaistē starp iestādēm, starp eh, iedzīvotājiem, starp eh, pašvaldībām, tātad visu līmeņu iestādēm un valdībām. Es eh, esmu pārliecināta, ka tas ir iespējams. Mēs esam pierādījuši to, ka vienoti mēs varam atrisināt dažādus izaicinājumus Un tieši šajā vienotībā ir spēks. Viss, protams, ir atkarīgs no konteksta, kādā tiek īstenoti dažādi pasākumi, taču šobrīd es jūtu, ka visi kopā mēs starp iestādēm, kopā ar reģionu komiteju un pašiem pilsoņiem varam veiksmīgi aizstāvēt kohēzijas politiku, kas mums visiem ir tik ļoti vajadzīga. Es arī gribētu izmantot šo izdevību, lai pateiktos eh, Konstances Krēlas kundzei par to, kā viņa ir izcēlusi to, ka tieši iedzīvotājiem ir jāgūst labums no šīs kohēzijas politikas. Lies paldies par jūsu atziņām, padomiem. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu labāk sadarboties Un šeit es domāju arī ne tikai par Eiropas parlamentu, bet arī par nacionālajiem parlamentiem un Eiropas komisiju. Mums visiem ir jāsadarbojas, lai veiksmīgāk atbalstītu šo Eiropas projektu. Lies paldies, tagad došu vārdu Vasiljevs kundzei. Paldies, Mihailovs kundze. Jā, uz man tiešām atstāja lielies lielu atspēju Šandara kungs sacītais par gadamo prezidentūru. Liels paldies par šo ļoti iespaidojušo vēstījumu. Proti, ka mums jāturpina diskusijas, jāstrādā kopā, lai veicinātu kohezijas politikas ietekmi. Bulgārija ir īstā vieta šādām diskusijām, jo, kā jau es teicu, mēs esam pārliecināti par to, ka Šis ir ļoti vērtīgs, redzams un cilvēku novērtēts politikas aspekts. Visi piekrīt tam, ka šī politika ir uzlabojusi dzīves līmeni manā valstī, tā skaitā arī makronomiskos apstākļus un valsts ekonomiku kopumā. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgi vairāk tādi cilvēki, kas šo vēstījumu izplata. Un skaidro kohēzijas politikas būtību. Ko esmu smēlusies no šīm pēcpusdienas diskusijām? Liels paldies, ka devāt man iespēju piedalīties šajās diskusijās. Šī pieredze man bijis ārkārtīgi vērtīga. Tātad pirmkārt, mēs visi vienbalsīgi piekritām tam, ka kohēzijas politikai ir jāturpinās. Mēs arī esam viensprātis, ka jābūt pamata elementam kohezijas politikā. Jā, finanšu instrumenti ir jāīsteno, tie ir labs instruments. Un mēs arī visi esam viensprātis, ka ir jāpanāk elastība un vienkāršošana. Vienkāršošana tiks aktualizēta, jo šajā programmēšanas periodā tas iespējams ir viss svarīgākais regulas saturs. Elastībai ir jākļūst par centrālāku faktoru nākošajā regulējošajā pakotnē, un tas attiektos gan uz procedūrām, gan noteikumiem, gan uz kombinēšanas iespējām. Un tam visam būtu jāvainagojas ar efektivitāti, ar rezultātiem, un atkal vēlreiz uzsveršu ar laika ietaupījumu. Laikam ir nozīme. Mums ir jārīkojas saulaicīgi, mums ir jābūt konkurētspējīgiem, vienotiem, spēcīgiem, taču mums arī jābūt konkurētspējīgiem. Tā tad visam jānorisinās īstajā brīdī. Tātad vēlreiz paldies jums visiem. Es ceru, ka drīzumā atkal tiksimies Bulgārijā un turpināsim debatas. Šī pieredze tiešām man bija ļoti interesanta. Mēs noturēsim šāds fórums Bulgārijā nākošā gada sākumā par kohēzijas politiku. Tas notiks jaunā komisijas eh, daudzgad finanšu schēmas priekšlikumu ietveros. Es ceru, ka varēsim turpināt diskusijas šajā pozitīvajā gaisotnē un ceru, ka būs iespēja sākt darbu jau no pašas pirmās dienas pie nākošā programmēšanas periodā. Vēlreiz liels paldies! Es biju pagodināta būt jūsu vidū. Paldies, Krēls kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Pavisam īsi eh, noslēgumā izteikšu kādu komentāru. Jā, mēs uh, priecāmies par mm, Bulgārijas prezid, nākamo prezidentūru. Mums uh, delegācija bija Bulgārijā un mēs redzējām tādu lielu apņēmību uh, tiešām veidot tādu labu kohēzijas politiku un šāds signāls nāk no Bulgārijas prezidentūras. Un, jā, un arī eh, Rumānijā uh, mums bija delegācija, un kas man pārsteidz šajās abās valstīs, tur ir tādi pozitīvi piemēri, tos redzēju ar savām acīm, kādā veidā kohēzijas politika tiešām strādā reģionos. Vēl kāda piezīme. Es ievēroju to, ka viss ir gandrīz diezgan vienot tajā, ko mēs vēlamies bet eh, tāpat laikā bija tādas lietas, par kurām tādas pārliecības šeit šajā zālē nebija. Tātad mūs šī cēna starp, eh, tā cīņa starp parlamentu dalībvalstīm un tā tālāk, lielā mērā mēs saņemam atbalstu eh, no vienas puses, Eh, un eh, atbalstām īstenošanu un tā tālāk, bet sliktākais, kas var notikt, tad, kad mēs izdalām līdzekļus Eiropas eh, budžetā, bet kad līdzekļi netiek izlietoti, tie tiek atgriezti atpakaļ Un, e, nu, tas īsti e, nav labi, jo tad nākošajā gadā tur ir jāargumentē, kāpēc mēs neesam izdevuši tik daudz līdzekļus un tā tālāk. Tas nav pats veiksmīgākais risinājums. Liels paldies, man Prisko kungs, jums ir tas gods būt pēdējiem runātājiem. Vispirms, es tiešām vēlos no sirds jums visiem pateikties par manuprāt, vienbalsīgu atbalstu kohēzijas politikai. Paldies, ka atgādinājāt mums, cik svarīga šī politika ir pilsoņiem, jo tā pamatojas uz partnerību un tās mērķis ir uzlabot pilsoņu labklājību. Un jūs arī daži no jums pamatot norādījis to, ka, diemžēl, šie veiksmes stāsti nevienmēr tiek atbilstoši komunicēt. Mums arī svarīgi komisijā, mums, kas strādā pie kohēzijas politikas, lai Eh, sabiedrība uzzinātu par šiem stāstiem, jo īpaši svarīgi tas ir tādos brīžos, kad, eh, kā tagad, kad ir kritiski izšķirots brīdis gatavot nākošo budžetu. Tātad tas mums jāmācās. Paldies par visiem jūsu komentāriem, jautājumiem. Es domāju, mēs ņemsim tos vērā, cik vien tas ir iespējams. Mūsu skatījumā tie bija ļoti vērtīgi ierosinājumi. Varbūt vēl pāris lietas no manas puses par kondic kondicionalitāti. Vēlreiz var atzīt, ka mēs par daudz uz to koncentrējāmies. Mēs vēlamies samazināt šīs prasības neapšaubām, un tomēr mēs arvien uzskatām, ka dažām investīcijām sauksim to par iepriekšēju darbību vai priekšnoteikumi tad tie ir svarīgi. Piemēram, runāsim par transportu. Mēs ar vēliem piešķiram daudz līdzīgs transportam daudzās dalībvalstīs, un mēs secinām, ka dažās dalībvalstīs nav transporta pamatplānu, kā jūs varat ieguldīt miljardiem eiro transporta sistēmu, ja jūs nezināt, kāda ir vidustermiņa vai ilgtermiņa transporta stratēģija šajā valstī. Šāda veida priekšnoteikumi ir tas, uz ko vēlamies koncentrēties nākotnē. Otrakārt, vienkāršošana. Mēs te neizvērsīsim revolūciju, par to nav šaubu, taču vienkārši evolūcija arī, manuprāt, nav pietiekama. Un pieeja, kas mums uzrunā pat laban ir tāda, ka mēs izskatām regulāri katru pāntu un tad uzdodam sev jautājumu, vai tas ir mūsdienās nepieciešams. Jo dažos gadījumos mēs neredzam, kāpēc te būtu kaut kas eh, jāregulē. Piemēram, jūs visi iestāties par programmām, ka programmas var veltīt eh, līdzekļus tikai konkrētajā programmā, vai tas būtu Saksijā vai Branderburgas pavalstī. Taču ir daži izņēmumi, kur var līdzekļus veltīt ārpus jūsu programmai. Man rodas jautājums, jā, partneru programmā vienojas par to, ka viņi vēlas izmantot uh, līdzekļus tirzniecības, eh, tādu gada tirgumu Ķīnā, jo tas palīdz Branderburgai izskanēt pasaulē un palielināt uzņēmumiem noiet, tad kāpēc mums tas būtu apšaubāms? Es domāju, tad, ja programmas partneri par to ir vienojušies, tad par to nevajadzētu būt nekādiem noteikumiem no es puses. Tas ir tikai viens piemērs. Um, uh, we... Mēs Pie tā atgriezīsimies eh, nākošā gada pavasarī un cerams, ka varēsim jūs pārliecināt. Tas pats attiec uz kontroli un auditu. Ideālājā pasaulē mēs pamatoties, pamatoties tieši nacionālajiem noteikumiem, jo nacionālajie noteikumi ir tie, kas nacionāla administrācija un labaguvējiem ir pazīstami, jo vairums tēriņu gadījumā tā ir nacionāla tēriņa, un tad nevajag no vienas puses ēs noteikums, un no otras puses nacionāls noteikums, un tad grūti saprast, kur tad ir spēkā. Un tomēr nav šau par to, ka mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, kad mēs vispār vairs nezinām, kas uz vietas notiek. Jo, kā jau jūs zināt, Eiropas komisija ir atbildīga par budžetu, un mums ir jābūt apliecinājumi par to, kā notiekošais ievēro zinām standarts. Tas nozīmē to, ka zinām noteikumi vienmēr būs. Taču, kā jau es teicu, mūsu mērķis ir doties pēc iespējas vairāk elastības ziņā. Un tad, kad mēs redzam, ka administrācija pati var pārvaldīt finansējumu bez kādas uzraudzības no Briseles puses, tad mēs gribētu tam uzticēties. Tad, diemžēl, mēs nevaram regulēt uh, uzticēšanos. Uh, eh, partnerība veidojas uz uzticēšanās, taču to nevar regulēt. Un vēl pāris lietas, es atvainojos, ka tie ilgi runāju par piešķīrumu kritērijiem. Es domāju, mums tie ir kārtīgi jāpārskata. Es domāju, mēs vairs nevaram atļauties tikai uz IKP. IKP ar vien būs uh, svarīgs faktors. Uh, Ja kādos apstākļos taču domāju, mums ir arī jāizskata jaunie izaicinājumi un jāstacina, kādā mērā politika var atbildēt uz šiem izaicinājumiem, vai tur būtu runa par sociālo iekļautību un enerģiju, klimatu, novatorismu un tā tālāk. Un tad elastība. Vēršanās uz rezultātu. Es dzirdēju, ka daudz no jums sūdzēs par to, ka politika nav gana elastība elastīgi, mēs tam pilnīgi piekritam, mēs pat labam izskatām radikāls idejas, piemēram, ka ja nākotnē, ja mēs vēl mirklīt padomāsim, tad mums vēl ir septiņu gadu daudz gadu finanšu schēmas, tad mēs programētu tikai pirmos 4-5 gadus, un tad mēs teiktu, mm, laiks pārskatīšanai pēc šī perioda, un tad kopīgiem spēkiem mēs secinātu, vai mums ir jābalvo tie, kas, piemēram, ir guvuši labus rezultātus, vai varbūt ir parādījuši kādas jaunas prioritātes, es domāju par migrāciju, kaut kas tāds, ko nevar paredzēt, un tad tādā veidā būtu plašāka elastība tam, kā, elas, kā fondi tiek piešķirt. Nu, tas varētu būt pārsteigums nākošajā gadā, tad redzēsim, ko mēs panāksim. Paldies! Lielas paldies, saka Mihailovs kundze. Tā tad varam gaidīt pārsteigums nākošajā gadā. Ceru, ka tāda nebūs ļoti daudz. Liels paldies par jūsu ieguldījumu. Vēlos pateikties visiem Nacionālā parlamenta deputātiem par viņu līdzdalību šodienas diskusijās. Liels jums paldies! Es varu jums apliecināt, ka mēs ļoti atvērtējam jūsu pieredzi, jūsu nostāju, jūsu atbalstu mūsu darbam pie kohēzijas politikas šeit, Eiropas parlamentā. Mēs uh, augstu vērtējam šādu sanāksmes, ceru, ka arī turpmāk saziņu uzturēsim. Paldies par visām nostājām, ko saņemam no nacionāliem parlamentiem un valdību, un paldies par jūsu ieguldījumu šodien. Visaptvarošais secinājums ir tāds, ka mēs visi, kas šeit esam, šajā telpā, sagaidām no kohēzijas politikas vislabāko nākotni. Mēs iestājāmies par vienkāršu kohezijas politiku, kas darbojas, kas ir mērķēta uz Eiropas Savienības pilsoņu vajadzībām. Tai būtu jābūt caurskatāmākai, elastīgākai, saprotamākai. Ir runa par politiku, kas sniegs savu ieguldījumu attīstībā un darbvietu izveidē. Eiropā. Un es domāju, ka vienotiem spēkiem mēs to varam panākt. Mums ir ļoti laba pieredze ar komisiju strādājot pie omnibus. Kāpēc, lai jūs tur neiekļautu kādas revolucionāras idejas? Bet, nu labi, komisija ir ļoti strikta saruna gaitā. Nu labi, tas tikai joks no manas puses, saka priekšsādē. Liels paldies jums, paldies, ka piedalījāties. Diskusijas bija ļoti auglīgas, es ceru tās nenotika pēdējo reizi un mēs ar prieku jūs uzņemsim atkal Eiropas parlamentā. Priekšstādātāji pateica tūkiem, tūki pateica klausītājiem. Paldies, ka ļāvāt mums labi sazināties, saka priekšstādātāji. Līdz ar to sēde ir beigusies. Pateicos. Thank you.